Thank you, Col. Thank you, colleagues, and. Uh... Kolēģi, paldies, uh, kas ieradušies, sveicam sirsnīgi Nacionālo parlamentu deputātus, bet pirms mēs sākam uzklausīšanu daži izpaziņojumi. Mm, pirmais punkts pirmajā punktā es gribu pie, eh, piedāvāt jaunu punktu 5.1, kas ir izklāsts par trilogu sarunām par direktīvu cīņai pret krāpšanos pret Eiropas Savienības finanšu interesēm. Tāpat arī norāda, ka piektais eh, punkts par Lībe delegāciju uz Libānu šī gada septembrī notiks uh, 10.30 un nevis 9. un 8. punkts par atzinumu par migrantu kustību ir pārcelts uz vēlāk. Ja iebildumu nav, tad darba kārtību uzskatīsim par pieņemtu par valodu profilu. Diemžēl nav tulkojuma gēlu, uh, horvātu, dāņu, grieķu, maltiešu, slovāku nebūs pieejamas rīt. E, apstiprināsim protokolu sēdēm, kas notiks 16. 17. martā un 7. jūlijā. Ja iebildumi nav, e, protokoli tiek apstiprināti. E, kolēģis sveic vēlreiz Nacionālo parlamentu pārstāvis un, protams, mūsu pašu deputātus šai starp parlamentāru parlamentā, parlamentu komiteju sanāksmei, kura notiek Eiropas iekšējās drošības politikas ietvaros. Sirsnīgs veids tik daudz no jums šajā ļoti svarīgajā komitejas sanāksmē. Eiropas parlamenta deputāti tīpaši apzinās to, ka Mums ir ļoti nozīmīgs punkts tā dēvējam eh, saucamā drošības savienība, un mēs cieši sekojam eh, notikuma attīstībai un cieši sadarbojamies ar Eiropolu, kas ir ļoti nozīmīga aģentūra šajā sakarā, un Es sveicu mūsu vidū šodien komisāru Kingu un Eiropolu direktoru. Esmu gandrīz, ka šodien mēs varēsim runāt par to, kāda pievienotā vērtība Eiropas Savienībai būs šajā drošības darba kārtībā, kā mēs to veidojam un ko tas nozīmē nacionālajiem parlamentiem. Mēs vēlamies, lai šī būtu Eh, būtiska diskusija un nevis tīri kosmētiski rakstur pasākumus. Kopā ar mums šodien ir 46 Nacionālo parlamentu deputāti no 23 dalību valstīm. Eh, un viena valsts ir no Eiropas ekonomiskās zonas. Tas ir skaidrs norādījums par to, cik no, nozīmīgs nacionālajiem parlamentiem ir drošības jautājums un Eiropola loma. Kolēģi, Bez kavēšanās es gribētu ķerties pie mūsu pirmās sesijas. Mums ir ļoti ierobežots laiks, un es zinu arī, ka daudz kolēģi vēlas piedalīties debatēs, tāpēc bez kavēšanās. Uzsākšu mūsu pirmo sesiju, kas izklāstīs kopīgos aspektus drošības savienībai un kāda ir Eiropola loma šajā drošības padomē attiecībā uz sadarbību, kopīgu informācijas izmantošanu un uzticēšanos. Tāpat mēs runāsim pār Eiropolu lomu. Kopā ar mums ir komisārs Julians Kings un Eiropola direktors Roberts Venbraits. Tāpat atgādina, ka Šodienas sesijas tiek organizētas pēc ļoti sarežģītas formulas, tā ir sarežģīta, taču, lai tas jūs nebiedē, tā mēs rīkojamies, un ja jūs, ja jums liekas, ka jums netiek dots vārds, lūdzu norādiet to. Sarežģītā formula nacionālajiem parlamentāriešiem ir tāda, ka jūs uz viens no, no šīm kartītēm norādāt, ka vēlaties uzstāties. Mēs tā darām tāpēc, ka vēlamies nodrošināt to, lai jums tiktu dota iespēja izteikties, bet ja kaut kāda iemesla pēc jūs esat izlaisti, lūdzu pamaiet ar roku. Jo man ir arī jāzina, kuri šie deputāti ir. Ja es to nezinu, tad eh, jau tas lietas apgrūtina. Tāpēc, ja vēlaties izteikties, tad lūdzu norādiet to uz šīm kartītēm, tad, kad sāksies debates. Un tagad, atvainojiet, saka priekšsādētājs, vēl būs trešais runātājs Dominiks Rembūrs, kas ir Francijas parlamenta pārstāvis, kurš strādā ar konstitucionālajiem aktiem un vispārīgas administrācijas jautājumiem. Tagad vispirms mēs dosim vārdu komisāram Džulijam Kingam, kurš ir jaunais drošības savienības komisārs. Viņš savā desmit minūšu runā izklāstīs, kā viņš ir iecerējis eh, tālāk veidot šo drošības savienību. Vārds jums, komisārs. Paldies par vārdu un iespēju piedalīties šodienas diskusijā. Esmu gandarīts par iespēju izteikties gan Eiropas parlamenta, gan Nacionālo parlamentu deputātu priekšā. Eh, komisija atskaitās parlamentu priekšā un uh, kā komisārs par drošības savienību, tiešā veidā es atskaitos Lībe komitejā. Tajā pašā laikā ļoti nozīmīgi komisijai, kuru vada priekšsēdētājs Junkers, attīstīt ciešāku sadarbību ar nacionālajiem parlamentiem. Un es pilnībā atbalstu viņa apņemšanos šajā sakarā. Pēdējo nedēļu laikā man bija tas prieks dalīties. Um, uh, Eh, viedokļos ar Igaunijas, Francijas, Vācijas, Itālijas un Britu parlamentiem. Un Es cerīgi raugos uz līdzīgām viedokļu aplainām arī tuvāk nedēļu laikā. Es uzskatu, ka komisija ir vairāk jātiekas un jāatskaitas Nacionālo parlamentu priekšā, lai politiku veidošana būtu caurskatāmāka un efektīvāka, lai tā varētu balstīties uz šī tik cieša sadarbība. Runājot par e, to labumu, ko mēs gūstam no šādām attiecībām, tas ir attiecināms arī uz Eiropas aģentūru darbu, kas kas ir ar būtisku lomu politiku īstenošanā. Un mūsu kopīgajā darbā veidojot drošības savienību Eiropolam ir būtiska loma dažādās politikās, kas tiek īstenotas un pie, kas ir pieņemts Eiropas Savienībā. Eiropola ar 2017. gada maiju nosaka jaunus standārtus kopīgai demokrātiskai uzraudzībai no Eiropas un Nacionālo parlamentu puses Tas palīdzēs nodrošināt pastiprinātu parlamentāro kontroli un kopīgā parlamentārā uzraudzības grupa būs izšķirīgs elements šajā sakarā. Šajā sanāksmē ir kā pirmais solis nosakot, e, veidu, ieviešot praksē šādu uzraudzību. Mēs visi apzināmies, ka Eiropa saskaras ar daudziem drošības apdraudējumiem, uh, Eh, tā izskaitā vislielākie terorismu draudi pēdējo gadu eh, gaitā, un kolēģis Robs Veinvraits vairāk par to pastāstīs pēc dažām minūtēm. Tāpat arī es vēlos norādīt, ka tā ir tīri eiropeiska dimensija, eh, jo ne teroristisks kas organizācijas neorganizētā noziedzība nerespektē nacionālās robežas. Un transnacionāli teroristi nevēršas pēc viena konkrēta dalībvalsta, viņi vēršas pret mūsu vērtībām un dzīvesveidu. Tāpēc mums ir nepieciešama Eiropas dimensija arī mūsu atbildēs gan terorismam, gan kibernoziedzībai, gan kiberdraudiem, gan arī e, organizētai noziedzībai. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc pagājušajā vasarā komisijas priekšsēdētājs izlēma izveidot atsevišķu Preču drošības savienības eh, komisāra portfeli. Un šajā sakarā centrāla loma ir Eiropolam. Uh, kas sadarbojas ar visām 28 valstīm, lai apkarotu terorismu un kibernoziedzību, kā arī organizēto noziedzību. Un es apsveicu Roba un lielisko darbu, kā arī viņa darbinieku teicamo sniegumu. Eiropolam ir unikālas uh, noziedzības apkarošanas uh, iespējas. Uh, analīzes iespējas, datu aizsardzības uh, un uzraudzības režīmi. Uh, analīzes iespējas ir uh, veidotas sadarbībā ar tiesību sargājošiem organizācijām dalību valstīs, un Tas ir nozīmīgs devums cīņā pret noziedzību. Un vēl pirms stājas spēkā Eiropola regula Eiropola. Eh, strādāja pie nozīmīgiem aspektiem cīņā pret terorismu, kiberterorismu, kibernoziedzību. Pretterorismu centrs Eiropolā ir nozīmīga iespēja Eiropas Savienībā efektīvākā veidā apkarot terorismu. Uh, Ar savu eks eh, ekspertīzes centru tās palīdz kopīgi izmantot informāciju, cīnīties pret eh, terorismu propagandu tiešsaistē, nelegālo ieroču apriti un e, citiem aspektiem. Tāpat arī tas nodrošina nekavējuši analītisko un operatīvu atbalstu dalībvalstīm kuras it īpaši ir skāruši terorisma uzbrukumi šogad. Runājot par kibernoziedzību, tiek nodrošināta palīdzība simtos operāciju un tiek apkopota pieredze informācija par likuma pārkāpējiem, tiek identificēti noziedznieki, kā arī tiek sniegta palīdzība uh, upuriem bērniem. Tāpat eh, kontrabandas apkarošanas centrs, kas eh, palīdz apkarot šo īpaši kaitīgo noziedzības veidu, un Eiropol palīdz apkarot eh, starptautisko organizēto noziedzību. Tādā veidā palīdzot atlasīt būtiskākos elementus un apvienot pūliņus Šis e, darbs arī nozīmē to, ka Eiropolam ir e, nepieciešami savi resursi. Šogad Eiropols ir saņems 36,8 jaunas darbietas un pašlaik notiek vienošanās ar budžeta līmeju stādiem, lai, lai nodrošinātu vēl 60 darba vietas. Un tāpat arī ir sākta iespēja izvērtēt nākotnes vajadzības. Ņemot vērā visu sacīto, Eiropola ir jāuzskata kā pilnīgi leģitīma organizācija mūsu līdzpilsoņu acīs, un drošība var būt nodrošināta tikai tad, ja pilsoņi paļaujas un tic, ka viņu pamatiesības tiks ievērotas. Pats iepriekšēju noteikumu ietvaros Eiropols bija ar robustu datu aizsardzības ietvaru, varētu pat uzskatīt, ka visspēcīgāko tiesību sargājošu orgānu vidē, bet ir jābūt pārliecībai, ka informācija, kas tiek apmainīta ar Eiropolu, saņem pienācīgu aizsardzību šajā aģentūrā. Eiropola turpina adarā, uh, pilnveidot šo datu aizsardzības režīmu, un Eiropas datu aizsardzības uzraugs pāraug šo darbu arī Eiropolā. Un viens no aspektiem, kāpēc tik svarīgi ir šodienas viedokļa apmaiņa, ir tā, ka e, parlamentārā uzraudzības grupa nodrošinās labāku leģitimitāti un uzraudzību aģentūras darbā. Līdz ar to es vēlu jums vislabākos panākumus, organizējot parlamentāro uzraudzības darbu un pildot tos uzdevumus, kas ir norādīti jaunajā regulā un sadarbība ar jums eh, turpinās stiprināt Eiropolu. Paldies, komisārs! Jau komisārs teica, jaunā Eiropola regula stāsies spēkā no 2017. gada 1. maija. Un arī uh, deputāti iepazīsies uh, sīkāk ar uh, to, kā tiks uh, veikta Eiropol darbības parlamentārā uzraucība. Un uh, tagad uh, uzklausīsim uh, informāciju par to, kā Eiropols iekļaujas pašreizējā struktūra un uh, kādas mums ir uh, sadarbība Eiropā. Šai ziņā vārds uh, Vēnrēnta kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlos pateikties parlamentam, Lībe komitejai tīpaši par pastāvīgo atbalstu, ko mēs saņemam gan no atsevišķiem deputātiem, gan no komitejas kā tādas. Ir tīpaši uh, to, ka ir paveikt Uh, veiksmīgi darbs pie Eiropol regulas un pateicamies uh, parlamentam, uh, komisijai un padomē par to, ka tiek piešķirti arī atbilstoši resursi. Komisārs jau norādīja, ka ir ticies arī ar daudzu nacionālo parlamentu deputātiem pēdējā mēneša laikā. Kopš komisārs ir stājies šai amatā, mēs augstu vērtējam viņa veikumu un vadošo lomu, un tas palīdz uh, Eiropolam uh, uzlabot rīcības spēju, saskaroties ar um, pašreizējiem drošības apdraudējumiem. Es gribētu īsumā pastāstīt, ka Eiropol praktiski palīdz dalību valstīm tik galā ar šiem apdraudējumiem. Kā jūs zinat, Eiropol nav Eiropas FIB, bet mēs palīdzam nacionālām mm, mm, iestādēm cīnīties pret organizēto noziedzību un terorismu, it īpaši veicinot informācijas apmaiņu. Mums ir unikāla drošā informācijas sistēma, kas apvieno vienā tiklā sep, vairāk nekā 750 tiesības sargājošās uh, iestādes uh, Eiropā. Tāpat mēs sadarbojamies ar ASV, Norvēģiju un Šveici. Katru dienu tiek apmainīts vairāk nekā tūkstoši uh, drošības ziņojumu par uh, noziedzīgām organizācijām un teroristiem. Mēs varam izmantot informācijas plūsmu, lai konstatētu pārobežu darbības un pēc tam uh, informējam nacionālās iestādes par uh, to, kādas, kādā veidā apturēt uh, teroristu un noziedznieku darbību, veicot arestus vai citus pasākumus. Tāpat mums ir uh, daži no labākajiem ekspo, ekspertiem Eiropā, kas cīnās pret kibernoziegumiem, migrantu kontrabandu un citiem noziegumiem. Mums ir vairāk nekā 200 sakaru visnieki no 40 valstīm, kas nodara, nodrošina sadarbību ar nacionālām iestādēm. Viņi koordinē arī uh, Uh, aresta operācijas, kas tiek īstenotas vairākās valstīs vienlaiku. Uh, šādu lietu ir vairāk nekā 40 tūkstoši gadā, kas uh, ir novestas līdz pozitīvam rezultātam, izmantojot Eiropolu informācijas kanālus. Tāpat mums ir izdevies likvidēt cilvēku kontrabandistu grupējumu Spānijā. Mēs esam arī sadarbībā ar ASV uh, likvidējuši nekā 4000 nelegālus internetu vietnes, kas uh, nodarbojās ar viltotu preču tirzniecību. Un uh, tas nozīmē, ka Eiropola dod uh, taustāmu atbalstu dalību valstīm cīņā pret organizēto nezadzību un terorismu ja mēs palūkojamies uz statistikas datiem, varam konstatēt seškārtīgu pieaugumu informācijas plūsmā uh, piecu gadu laikā. Un četrkārt ir pieaudzis to lietu skaits, kur izmeklēšana atbalsta Eiropolu. Šo pieaugumu uh, rosina arī tas, ka ir mainījies apdraudējuma raksturs. Tas ir kļuvis, šis apdraudējums ir kļuvis uh, globālāks un starptautiskāks un uh, arī tas rada lielāku risku mūsu kopīgai drošības savienībai. Mēs zinām, ka uh, kādās uh, mērogos uh, darbojas teroristi, mēs zinām, cik daudz ir bijis terorismu uzbrukumu upuru, uh, un mēs zinām, ka šobrīd pašreiz ir aptuveni 5000 um, kaujinieku, kas devušies uz ārzemēm, un liela daļa no viņiem ir atgriezušies savās um, mītnes zemēs un rada apdraudējumu. Tāpat ir arī cilvēki, kuri nekur nav devušies, bet uh, tik un tā uh, plāno bīstamus terorismu uzbrukumus. Tāpat uh, tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas, lai popularizētu ISIS ideoloģiju. Un jāsaka, ka pašai saskaramies ar uh, daudz uh, nopietnāku apdraudējumu pēdējo vismaz desmit gadu laikā. Ir izveidots īpašs Eiropas uh, pretterorisma centrs, kas palīdz dalību valstīm informācijas apmaiņā, uh, lai uh, arī um, noskaidrot saiknes starp teroristiem un noziedzniekiem, ko mēs konstatējam katru dienu burtiski. Uh, policijas iestādes uh, visā Eiropā izmanto arī um, strādā arī ar sociāliem, sociāliem tīkliem, lai uh, uzreiz izdzēstu teroristu propagandu. Eh, mēs eh, strādājam ar 60 sociālo tīklu platformām, lai tūkstošiem šādu eh, ziņojumu izdzēstu gada laikā. Un mēs arī nodrošinām ievērojumu operatīvo atbalstu uh, teroristu uzbrukumu izmeklēšanai, kas notika Parīzē un Briselē, lai uh, noskaidrotu arī Uh, vēl uh, neno, uh, neaizturētos um, teroristu tīkla dalībniekus. Tāpat jāatzīst, ka, ter, ka šīs kriminālie grupējumi izmanto migrantu plūsmu, lai veiktu noziegumus saistībā ar narkotiku kontrabandu un citiem. Viņi izmeklē uh, migrantus, kas e, ie, ieceļo Eiropā. Ap vairāk nekā 90% no tiem, kas ieradās Eiropā 2015. gadā, vismaz vienā ceļojuma posmā uz Eiropu bija uh, izmantojuši kriminālo grupējumu atbalstu. Un tādēļ parlaments, Eiropas komisija un padome atbalstīja jaunā migrantu kontrabandas eh, apkarošanas centra izveidi. Mēs uzmanīgi sekojam tam, kā šīs darbības ir saistīts ar cita veida noziedzīgām darbībām un terorismu. Mēs tāpat pievēršamies uh, nepilngadīgajiem bez pieaugušo pavadības, jo arī viņi var nonākt uh, organizētās uh, noziedzības uh, ietekmē. Es domāju, ka runājot par ilgtermiņa drošības izaicinājumiem, krimi, kibernoziegumi arī ir ļoti uh, nopietna parādība, kas uh, veicina arī cita veida organizēto noziedzību un terorismu. Runājot par kiberuzbrukumiem lieliem uzņēmiem un iestādēm, arī mēs saskārāmies ar šādu uzbrukumu. Komisija, Eiropas komisija vēl tikai pagājuši nedēļ, un šie uh, kibernoziedznieki prasa tagad izpirkuma maksu uh, no iestādēm, lai tās varētu pēc tam piekļūt saviem uh, datiem. Viņi vēršas arī pret slimnīcām, veselības aprūpas iestādēm, un mēs uh, saskaramies arī ar to, ka ir izveidoti bērnu seksuālās izmantošanas grupējumi, kas darbojas mm, internetā. Tāpat uh, ar vienu attīstās lietu internets un tas mm, šī attīstība paplašina kibernoziedznieku rīcības iespējas. Tā kā uh, lietas ir ar vien vairāk savā starpā saistīts, bet netiek uh, nodrošināt pietiekama uh, Uh, aizsardzība pret uh, kiberuzbrukumiem šiem jaunajiem izstrādājumiem. Tika izveidots uh, kibernoziedzības apkarošanas centrs, un mēs uh, sniedzam atbalstu katru gadu vairāk nekā 200 uh, nozīmīgu lietu izmeklēšanā. Uh, tāpat īstenojām kampaņu Nemaksāsim uh, izpirkuma maksu piešķirot, eh, piedāvājot eh, maziem eh, uzņēmēm, kuri ir kļuvuši par kibernoziegumu upuriem, bezmaksas atkodēšanas pakalpojumus. Mēs ir vairāk nekā 250 gadījumos piedāvājuši veiksmīgus programmatūras programma lejup ielādes iespējas, lai um, cīnītos par šiem noziegumiem. Runājot par uh, savstarpēji saistītiem tīkliem, Eiropol veicina tiesību sargājušo iestāžu ciešāku sadarbību ar uh, Eh, partneriem eh, publiskā un privātā sektorā, lai rastu jaunus risinājumus ciņā pret šiem mm, eh, apdraudējumiem. Mēs meklējam arī jaunus novatīvus veidus, kā cīnīties pret šiem apdraudējumiem. Mēs atzīstam arī, ka ir jāsaglabā ļoti augsti atbild, eh, pārskat atbildības standarti mūsu uh, drošības uh, uh, jomā. Un mm, mūs arī, tāpat kā jebkuru Eiropas Savienības aģentūru, regulāri auditē revīzijas palāta un kā komisārs un priekšstādātājs norādīja, mūsu organizācija būs pakļauta stingrākā Eiropas parlamentu un nacionālo parlamentu kontrolē nākotnē, un tas stiprinās mūsu leģitimitāti un sabiedrības uzticību. Un mēs esam gatavi sadarboties ar kopējo parlamentārās kontrolas grupu. Lielas paldies, Rob, jā, noteikti par to runāsim arī nākamajā sesijā. Un, nu, uzklausīsim vienu no svarīgākajām dalībvalstīm, kuru ir skāruši šie drošības jautājumus, kurus pārunājam tagad. Dominika Remborg no Francijas Nacionālas asamblēs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs, komisāri, godājumie deputāti. Es domāju, ka vēstījums no Nacionālā parlamenta deputāta no valsts, kur ir skārs terorisms, varētu būt šajā brīdī attiecīgs. Francija vairāk kārt skāras ir terorismas un 240 mūsu pilsoņu zaudējuši dzīvi. Tāpat arī Beļģija ir skāras terorismas un pirmkārt es gribētu apliecināt savu cieņu uh, upuriem, viņu piederīgājiem un tos uh, tiem, kuriem ir nācies saskarties ar šīm darbībām. Vissvarīgākais manā veistījumā ir tas, lai norādītu, cik ļoti nozīmīgi ir savu starpē, starptautiskā sadarbība. Un jūs jau priekšsēdētāji norādījāt, ka e, terorisms ir pārnacionāls un tas nepazīst robežu. Tāpēc ir svarīgi šodien sniegt Eiropas atbildes, kuras atbilstu Eiropas vērtībām Es gribētu apsveikt Eiropas eh, robežu apsardzības eh, korpusu izvēlu, izveidu. Mēs to gaidījām vairāk nekā desmit gadus. Tāpat arī vēlos apsveikt pasažieru nacionālā reģistra eh, datu bāzes izveidošanu un arī to, ka ar drošības jautājumiem nodarbojas īpaši iecelts komisārs. Tāpat arī pretterorismu direktīva, kas tiek gatavot, dos iespēju harmonizēt Eiropas likumdošanu, lai represētu gan došanos uz, gan atgriešanos no kardarbības teātriem, kā arī lai atvieglotu iespēju eh, un uh, dot iespējas tiem, kuri vēlas novērsties no terorisma ceļa un nožēlot izdarīto. Gribu runāt par vairākiem virzieniem. Pirmais no tiem ir likumdošana par šaujamieročiem. Mēs apzināmies, cik nozīmīgi ir mazināt to izplatību, nevēršoties pret eh, sportā aktivitātēm, bet apzināmies to, cik šaujamieroši ir eh, dosie nozīmīgs. Tāpat arī priekšsēdētāji jūs norādījāt viena no galvenajām jūsu aģentūras aktivitātēm ir Eh, par, eh, veidot sadarbību starp dažādu valstu struktūrām, nodrošināt piekļuvi datubāzēm, un mūsuprāt ir būtiski veidot saiknes ar personālu, kas veids intervences eh, karstajos punktos No šejienes izriet sadarbības svarīgums starp Eiropas un nacionāliem parlamentiem. Tāpat arī tas ir svarīgi, tāpēc, ka nav policijas darbību, kas nevarētu noritēt uh, demokrātiskā valstī bez šīs darbības demokrātiskas kontrolas, un tāpēc ir būtiski izveidot savu struktūru, kā šajā gadījumā parlamentārās kontrolas komiteju, kas ir vienlaicīgi gan Eiropas, gan Nacionālo parlamentu struktūru, un manuprāt, tas gan ir tikai atzinums, bet būtu būtiski veidot līdz priekšsēdētājām atus gan no Eiropas, gan no nacionālajiem parlamentiem un dot iespēju strādāt tiem nacionālo parlamentu deputātiem, kas rūpējas par šiem jautājumiem. Es to saku bez jebkādas um, aizmuguriskas domas. Šajā ieteikumā taču man šķiet, ka Nacionālo parlamentu deputāti vēlētos, lai šī šāda komiteja vai struktūra darbotos, un ka tas ir būtiski. Paldies, dāmas un kungi, par uzmanību. Liels paldies, Dominika. Jā, politiķiem vienmēr jādod papildus instrumenti. Tagad, kolēģi, uzklausīsim runātājs no zāles un uzklausīsim divus Nacionālā parlamenta deputātus un pēc tam vienu Eiropas parlamenta deputātu, tieši tāpat kā parasti starp parlamentu sanāksmēs. Un um, secība, kā kolēģi norādījuši. Ja jūsu vārdu nenosauc, tad, tad kad iesim uz uh, sarakstu beigām, tad lūdzu vienkārši piesakieties no zāles. Pirmais Nacionāla parlamenta pārstāvis, kas izteiksies Karmenālī kundze. Viņa ir vicepriekšsēdētāja no Francijas Nacionālās asamblējas pārstāvjiem. Kolēģi, aicinu jūs mēģināt iekļauties divās minūtēs, ja iespējams, lai tādējādi mums pietikt laika. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. E, visi runātāji uzsvēra to, cik nozīmīgi ir sadarboties e, drošības jomā. Mans jautājums būtu īsāks. Es vēlētos sākt ar ziņojumu, kas tika iesniegts 2016. gada martā, e, norādot, ka ir daudz progress panākts, tomēr ir vēl daudz darāmā, un ka it īpaši ir jāuzstāj uz Eiropolu, uz PNR, uz Prum, Prīmas un Schengenas divi līgumiem, uz droš, eh, robežu drošību, un šīs sajās jomās ir aicināts panākt jaunu progresu. Piemēram, tūksto, tikai 1500 personu figurēja Eiropol datu bāzēs, kas ir devušies uz Irāku un Sīriju, lai pievienotos Daišam, lai gan tādu ir patiesībā pieciem tūkstošiem. Tāpēc ir svarīgi panākt nepieciešamo interoperabilitāti. Un šajā sakarā vairāk jautājumu. Jūsuprāt, kāda ir nepieciešama līdzekļi, vai tie būtu materiāli vai vai budžeta ziņā, lai dalībvalsts un Eiropas Savienība šo sadarbību varētu uzlabot. Tāpat arī esam konstatējuši, ka ir zināmas grūtības šajā sadarbībā. To norādīja jau vairāk kārt un it īpaši grūtības ar interoperabilitāti. Vai jūsuprāt tas ir tehniska rakstura grūtības vai drīzāk politiska rakstura? un dalībvalstis saskaras ar jaunu jomu, kas ierasti bija katras valsts eh, pārziņā, un vai šajā gadījumā mēs nevarētu paredzēt kādu rādītāju kopumu, eh, kurš mums norādītu gan termiņus, gan citus aspektus, kas būtu izmantojams gan Eiropīskā, gan uh, katras valsts jomā. Un visbeidzot jautājums par regulu. Tad, kad es Nacionālajā asamblējā piedāvāju e, rezolūciju, kur tika pieņemta, tika norādīti trūkumi Eiropola regulas priekšlikumā attiecībā uz datu aizsardzību pār Eh, personas eh, datu nodošanu Eiropas vai starptautiskā vai trešās valsts organizācijām un kādos apstākļos tas notiktu. Kādas autorizācijas būtu sniedzamas un uz kādiem termiņiem līdz vienam gadam. Mēs eh, paužam zināmas bažas par šo datu eh, nodošanas norisi un gribētu dzirdēt atbildi. Kolēģi, lūdzu nepārsniedziet sev atvēlētās divas minūtes. Jūsu priekšā ir taimers, un kad iedegas divas zvaigznītes, tādas minūtes ir pagājušas. Tas ir paredzēts, lai visiem būtu iespējas izteikties un atbildēt. Nākošais runātājs ir Lords Solī no Lordu palātas. Um, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā gribētu tikai norādīt, ka neatkarīgi no tā, kādas būs sekas uh, Britu lēmumam atstāt Eiropas Savienību, ir pilnīgi skaidrs, ka visas apvienotās karalists uh, iedzīvotāju un e, e Eiropas Savienības iedzīvotāju interesēs ir nodrošināt uh, vislabāko sadarbību drošības jomā. Uzklausījām trīs prezentācijas, kas jo īpaši uz to norādīja, un arī es pats no pieredzes zinu, ka varbūt ļoti sarežģīti reizēm līdzsvarot pilsoņu tiesības, kuras visi gribam aizstāvēt, ar nepieciešamību nodrošināt aizsardzību un drošību. Un tad, kad notiek teroristu uzbrukumi, um, dažādās valstīs cilvēki varētu aicināt noteikti dažādas drošības līmeņus, bet tajā pašā laikā zinu, ja privātie dati tiek nepareizi izmantot, tad tieši tāpat tiks aicināt, aicināts nodrošināt datu drošību. Tādēļ pa parlamenta deputāti gan nacionālajos parlamentos, gan arī Eiropas Savienības parlamentā, tiem ir ļoti svarīga loma. Ir būtiski, lai līdzsvars starp pilsoņu brīvībām un cilvēku drošību uh, pastāvīgi tiktu uzraudzīta. Parlamenta deputāti ir tie īstie, kam tas jāuzņemas. Un man prieks norādīt, ka pavisam nesen pievienojāmies um, un tātad atbalstījām Eiropola priekšlikumu un ceru, ka arī nākotnē turpināsim lielisku sadarbību starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti. Nodrošināsim gan brīvības, gan drošību cilvēkiem Eiropā. Tas ir tas, ko gribam sasniegt, tas ir tas, kam ticam un tas ir ļoti svarīgi. Ir jāpanāk, ka šī sistēma darbosies un darīšu visu, kas manos spēkos, lai to nodrošinātu. Priekšsēdētāja kungs izdevās iekļauties divās minūtēs. Liels paldies! Jā, 15 sekundes pat ietaupījām patiesībā. Nu, skatīsimies, palīdzēs mums vai nepalīdzēs tas. Liels paldies! Tagad uh, uzklausīsim Eiropas parlamenta deputātus. Dijas Demēra kungs. Gribētu norādīt, ka viņš ļoti ilgi ir vai daudz gadu garumā strādājis pie atzinumiem par Eiropolu. Spānijas deputāts lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Es vēlos eh, sveikt visas personas, kas darbojas kā referenti šajā diskusijā, un es gribētu vismaz sniegt precizējumu attiecībā uz to, kā Eiropola aģentūra ir nepieciešams rīks Eiropiešu drošībai. Mēs esam ar savu apņemšanos pret šo aģentūru un uh, Eh, aģentūra bauda pilnīgi mūsu uzticību. Otrkārt, vēl viens precizējums eh, Francijas kolēģei, kur tikko uzstājās. Mēs šeit nerunājam par regulas projektu. Mēs eh, saskaramies ar regulu, kuru atbalstīja Eiropas parlaments ar lielu vairākumu 16. gada 11. maijā. Tādējādi juridiskās iespējas Eiropolam, sākot ar 17. gada maiju, ir tādas, ka nav nepieciešams transponēt šo aspektus eh, nacionālajā likumdošanā. Regula būs obligāti izpildāma, sākot ar maiju dalībvalstīs. Tālāk attiecībā uz datu aizsardzības sistēmu, kas jūsos vies bažas, tā ir ārkārtīgi robusta, kā jau to norādīja komisārs un lai pierādītu un apliecinātu to, e, klāt ir kolēģi Matens Petersens, Joseps Terikabras un vēl citi no poli da, vairākām politiskajām grupām, kas ar mani sadarbojās strādājot pie šīs regulas. Un tik tiešām tas ir e, fundamentāls rīks e, Eh, eh, tajā ir iekļauti visi datu aizsardzības aspekti. Un visbeidzot, arī gribu pateikties eh, un izteikt savu atbalstu parlamentāras kontrolas grupai. Un arī mēs atbalstām trojkas darbu Un ar to visu vēlos piebilst, ka tad, kad stāsies eh, spēkā eh, kopīgās parlamentārās kontrolas grupa, tad Eiropols saņems daudz lielāku ticamību un vitalitāti. No manas puses tas ir viss. Liels paldies, Fonena Folka kungs, lūdzu Zviedrijas deputāts. don't you switch your microphone on, please? Mikrofonu lūdzu iesnā, ieslēgt. Folkas kundze. Liels paldies! Gribētu pievienoties uh, ekspertu teiktajam par to, cik ļoti svarīgi ir nodrošināt sadarbību starp poli policijas spēkiem reģionālā, nacionālā līmenī un Eiropas līmenī, kā arī Eiropolu. Un tikpat svarīgi ir arī informācijas apmaiņa, kas ir ļoti svarīgs instruments. Jo īpaši tas jāņem vērā, paturot prātā Brexit lēmumu. Un to, ka Eiropa nevienā brīdī nav apšaubījusi šo sadarbības instrumentu nozīmi. Šobrīd ir ļoti svarīgi uz, īpaši uzsvērt Eiropas instrumentus, sadarbības nozīmi. Uh, Tādēļ, mūsuprāt, ir ļoti svarīgi arī apvienoties nacionālā, nacionālo par, parlamentu līmenī un tādējādi atbalstīt Eiropolu paveikto. Tas būtu jā, jādara efektīvā veidā, vienkāršā veidā, ātrā un konkrētu pasākumu veidā. Tie būtu tie svarīgākie elementi, kas mums ļautu panākt, kā arī pilsoņi Eiropā jūt, ka mūsu ierobežotie resursi tomēr tiek izmantot vislabākajā pieejamajā veidā. Un šeit pozitīvi vēlētos vērtēt Eiropola iekšējo prioritāšu noteikšanu. Arī mēs Zviedrijā uzskatām, ka ir nepieciešams īpaši pievērsties šiem sektoriem, strādāt pie iekšējās sadarbības, kibernoziegumiem un pretterorisma jomā. Paldies! Paldies! Dimitris Dimitrievs lūdzu uh, Kipras deputāts tiesisko jautājumu komiteja strādā. Lūdzu. Paldies. Vēlētos atzīmēt, ka arī Kipras parlaments ir ļoti ieinteresēts uh, sadarboties, lai mēs kopīgi varētu sasniegt mērķus uh, mums ir nodrošināta atbalsta Eiropolam. Mūsu pilsoņi ir tiešām nobežījušies par iekšējo drošību, un tas atspoguļojas arī balsojumos, jo ir um, novērojami visai nopietnas pārmaiņas uh, politiskajās izvēlēs Eiropā. Lielākās pārmaiņas kopš uh, iepriekšējā gadsimta vidus, un tādēļ mums ir jāatbalsta Eiropols. Uh, lai tā rezultātā mēs arī pilsoņiem varētu nodemonstrēt, ka Eiropas Savienībā ir pozitīva loma, jo šobrīd dzīvojam laikos, kad eiroskepticisms tikai pieaug. Tomēr mums ir jārod risinājums vairākiem jautājumiem saistībā ar Eiropolu, lai Eiropola varētu labāk uzņemties savu lomu Eiropas drošības kontekstā. Ir jāmazina Brexit negatīvā ietekme, ir jāraugās, kādā veidā Dānija sadarbosies ar Eiropolu pēc referenduma un kā visa Eiropa sadarbosies ar Frontex, lai mēs izvairītos no tā, ka ir darba pārklāšanās. Un jāsaka, ka tas ir viens no pamat pīlāriem, lai nodrošinātu drošības savienības veiksmīgu darbību. Kipra nav Šengenas valsts, un tā, tai nav bijusi šī konkrēti terorisma gadījuma, kā citās valstīs tomēr. Kipra mēģina um, veiksmīgi iesaistīties Šengenas informācijas apmaiņā, jo arī mēs vēlamies izvairīties no um, terorisma finansējumu. Gal galā drošības savienībai tas ir svarīgs mērķis. Kipra ir noslēgusi vienošanos sadarboties ar Eiropolu, lai arī mēs nodrošinātu labās prakses apmaiņu cīņā ar nelegālo kultūras um, preču izvešanu. Liels paldies! Commissioner, I'd like to ask you. Gomes kundze, komisāra kungs, gribētu jautāt, vai komisijai ir iespējas pārbaudīt uh, vai tās dalībvalsts, kam ir finansiāls problēmas, vai tām ir uh, līdzekļi, Uh, ko ieguldīt cīņā pret kibernoziedzību. Bija atsauce uz uh, kibernoziedzību, kiberuzbrukumu komisijai pagājušajā nedēļā. Varbūt varētu par to jūs plašāk nedaudz pastāstīt. Uh, sveiciens Robam, Eiropol direktoram. Gribētu jums jautāt, Panamas dokumentu izmeklēšanas komitejā pavisam nesen saņēmām ziņojumu no Eiropola un tur tika norādīts, ka ir identificētas saites ar terorisma finansēšanu tātad noziedzīgi iegūtu līdzekļu atmazgāšana, legalizācija šīs saites ir vedušas uz vairākām dalību valstīm. Gribētu jautāt, vai šīs valstis lūdza Eiropola palīdzību, lai identificētu šos tīklus. Tālāk cilvēku kontrabanda un starptautiskā noziedzība, vai, bet vai beig beigās nav tā, ka mēs atbalstām starptautisko noziedzību, nedodot bēgļiem un migrantiem drošus un legālus veidus, kā nonākt Eiropā. Vai mēs neesam tie, kas dod uh, iespējas uh, cilvēku kontrabandistiem? Un gribētu vēl uh, jautāt vēl par šaujamieroču direktīvu, jo notiek ļoti plašs lobijs, kas vērsts pret komisijas darbu šajā jomā, un gribētu, lai jūs mums izskaidrot, kādēļ nepieciešama šī direktīva. Pasažieru datu reģistrs, jūs par to runājat, tā netiec uz uh, iekšējiem lidojumiem. Tad ja gribētu jautāt, vai esat pārliecināti, ka Tulūzā, Marseļā, Nicā ir aptvērti pilnīgi visi lidojumi, nu, piemēram, Saudija, Arābijas prinči, tie, kas tika pieķerti Eiropā pagājušajā gadā, tika aizturēti ar uh, narkotikām, ieročiem, narkotikas, ko izmanto arī ISIS uh, kaujinieki, vai tiešām esam tik ļoti pārliecināti, ka viņi nepiezemējas uh, Eiropas lidostās, neskatoties uz pasažieru datu reģistru. Paldies! Paldies! Tagad Karī Hendriksona tieslietu komiteja Norvēģijas pārstāv lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es uzskatu, ka parlamentārā kontrole ir būtisks elements uh, labi darbojošās demokrātijas sistēmā, tādēļ um, liels paldies par iespēju piedalīties jūsu sanāksmē. Pēdējo gadu gaitā esam redzējuši, ka ir uh, iz, uh, iz, izveidots dažādas parlamentārās konferences Eiropas Savienībā un Norvēģijas parlaments ar prieku piedalās kā novērotājs parlamentārajā konferencē Uh, ārlietu un kopējās drošības politikā, kā arī kopējā drošības un aizsardzības politika Eiropas Savienībā. Un jūs regulāri mūs arī aicināt piedalīties citās uh, parlamentārās sadarbības struktūrās. Es gribētu izmantot šo iespēju un atgādināt, ka Norvēģija pagātnē ir paudusi interesi uh, būt uh, asociēta valsts piesaistīties šajā parlamentārās kontroles grupā, kas tiek veidota uh, Eiropola kontekstā. Norvēģija ir nolīgums ar Eiropolu, ir arī sadarbības nolīguma ar Eirojust, Sepol, esam uh, veikuši ļoti plašu sadarbību ar Eiropas Savienību tieslietu iekšlietu jomā, un saistībā ar to visu attiec, un saistībā arī ar mūsu geogrāfisko atrašanās vietu un ekonomisko integrāciju esam daļa no iekšējā tirgus. Kopējā jaunā kontrolas grupa mūs ļoti tiešām interesē, un, manuprāt, tas nāk par labu visiem, ja Norvēģija varētu iesaistīties šajā grupā. Tādēļ, tad, kad runājam par noteikumiem, procedūrām jaunajai parlamentārās kontrolas grupai, es patiešām ceru, ka Nacionālajie parlamenti un Eiropas parlaments nodrošinās, ka novērotāji no trešajām attiecīgajām valstīm var piedalīties šīs grupas sanāksmēs. Liels paldies! Thank you very much, and um, colleagues, I'm going to close. Liels paldies, un Tagad es vēlētos noslēgt runātāju sarakstu, tādēļ lūdzu nododiet visas kartītes. Mums jau ir pietiekušies daudz runātāju un mūsu laiks, diemžēl, ir ierobežots. Nākamā runātāja ir Kosomo Polikundze no Grieķijas. ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής. Šī Eiropa regula Mm, runā par uh, to, kā tiek kontrolēta mm, personas datu aizsardzība, ka to veids uh, neatkarīgas iestādes gan Eiropas Savienības, gan nacionālā līmenī. Un datu uzraugs uh, tiksies ar šīs konferences, ar šīs komitejas pārstāvjiem reizi gadā. Es gribētu zināt, kā mēs varētu uzlabot šo kontroli, lai tā būtu reāla un ne tikai formāla. Kā eh, radīt mūsu pilsoņiem drošības sajūtu, bet tāpat laikā mēs nedrīkstam upurēt arī ļoti svarīgu mūsu sabiedrības sasniegumu, proti pilsoņu datu aizsardzību. Un šeit ir tiešām jāpanāk līdzsvars, un mūsu parlamentiem arī ir jādod savus ieguldījumus šai procesā. Mēs tāpat uzskatām, ka uh, ir uh, jāizveido nacionāla sistēma, lai cīnītos pret policijas patvaļu, un par to ir uh, Eh, nobalsojis Grieķijas parlaments attiecībā uz migrantiem. Mūsu valstī ir izbraukuši cauri 1,5 miljoni bēgļu. Mūsu valsts ir joprojām droša valsts, bet mums ir nepieciešams citu Eiropas Savienības dalību valstu atbalsts. Tām ir jāpilda savas saistības gan attiecībā uz bēgļu uzņemšanas centriem, gan bēgļu izmitināšanas vietām, uh, Eh, ir jānodrošina eh, labi dzīves apstākļi, jo pretējā gadījumā tas tikai veicina noziedzības pieaugumu. Eh, paldies. Es sākumā nesapratu, ka jūs man devāt vārdu, saka Kaufmanis kundze. Es gribētu uzdot konkrētu jautājumu Veinrait kungam. Uh, Eh, diskutējot par patvēruma paketi, ir paredzēts pārskatīt arī Eirodaka regulu un esam sākuši arī parlamentārās konsultācijas par šo jautājumu un šajās eh, procenā, pro, procesā mēs konstatējam, ka Eiropol ir grūti. Mm, eh, iegūt piekļuvi eiro uh, dok datiem, tas ir jādara caur nacionāliem uh, kontrolpunktiem un uh, ka dažādās valstīs ir atšķirīgi datu aizsardzības standarti. Vai jūsu prāt šī jaunā uh, direktīva varētu uzlabot situāciju attiecībā uz šiem jautājumiem. Tātad šī direktīva stāsies spēkā 2018. gadā, un tad tas varētu saskanēt ar jaunās Eirodak regulas spēka stāšanos, vai tad uh, pēc tam Eiropolam būs vieglāk piekļūt datiem, un šīs problēmas vairs nepastāvēs. Paldies! Vermēlēna kungam vārds, viņš pārstāv Beļģijas iekšlietu komiteju. Beļģijas parlamentā. Paldies, es runāšu nīderlandiešu valodā. Dāmas un kungi, manuprāt, tas ir ļoti labi, ka mums notiek šī viedokļu apmaiņa starp uh, Nacionālā parlamenta pārstāvjiem par Eiropolu. Daudzas dalību valstis uh, atzīst, ka mūsu drošība ir uh, kopīgs pasākums, ka viena valsts ir saistīta ar otru un ka uh, nacionālās robežas nespēja apturēt teroristu darbību. Mums ir arī jāstrādā pie profilakses pasākumiem, un arī Eiropols dod savu ieguldījumu. Mēs dzirdējām par šīm kontaktpersonām dalību valstīm, tika pieminēts 60 uh, platformas, kas uh, izplata teroristu uh, Uh, ziņojumus un gribētu zināt, kā jūs identificējat šādus uh, ziņojumus. Tālāk jautājums par kiberdrošību. Par to ir daudz uh, dzirdēts, daudz runāts, bet tāpat laikā notiek arī nelegāla datu pārraide un nelegāla darījuma tā saucamajā tumšajā internetā vai darknetā. Uh, Mēs arī eh, dzirdējām par pasažieru datu reģistra direktīvas īstenošanu šo. Uh, transponēšanas procesu šobrīd veic arī Bēļģijas parlaments, bet mēs vēlamies aprobežoties ar datiem ne tikai no, eh, no aviokompānijām, bet arī no uh, turisma aģentūrām un citiem transportu uzņēmumiem. Tāpat kā Eiropol ietekmēs šī pasažieru datu apmaiņa un kā, kā uh, Eiropols uh, iesaistīsies šajā procesā. Un tāpat arī uh, kā tiek pētīts tas, ka uh, teroristi izmanto migrantu plūsmas. Paldies. Nākamā runātāja es gribētu uzteikt Lībe komiteju par šo lielisko iniciatīvu organizēt uh, parlamentu uh, deputātu tikšanos no 23 parlamentiem. Gribu teikt, ka 90% informācijas apmaiņas uh, Uh, īsteno tikai piecas valstis Eiropas Savienībā, kas īsteno pastiprinātu sadarbību šajomā. Tādēļ ir absolūti nepieciešams, lai komisārs Kings kuru mēs augstu vērtējām, ka vēstnieku Francijā savā laikā, lai viņš nodrošinātu, ka šīs normas tiek efektīvi īstenotas. Tāpat ir jādomā par kontrolas grupas uh, sastāvu, lai tas pārstāvētu uh, visu parlamentu uh, dažādas palātas. Mēs Francijas senātā arī gatavojamies pieņemt īpašu rezolūciju uh, par to, ka Francijas senātam arī būtu jābūt pārstāvētam šajā kontroles grupā. Paldies! From... Paldies! Tagad no Eiropas parlamenta Alā Aho kungs. Paldies priekšsēdētāji. Mana kolēģe Gomešs kundze pieminēja priekšlikumu uh, pieņemt jauno direktīvu par šājām ieročiem. Eh, tā parāds, ka praktiski visus sportā ieročus eh, varētu aizliegt, kaut gan tie netika izmantoti nesenajos teroristu uzbrukumos un vispār tie reti tiek izmantoti eh, noziegumos. Teroristi izmantoja nelegāli ievestus šaujamieročus vai arī šaujamieročus, kuri bija izņemti no apgrozības, bet atkal tika padarīti uh, par uh, šaušanai izmantojamiem. Vēnraita kungs, balstoties uz jūsu uh, darba pieredzi, vai jūs varētu minēt kaut kādus konkrētus datus un skaitļus, uh, kas pamatot komisijas priekšlikumu aizliegt legālus pusautomātiskos ieročus? Paldies! Paldies. Nākamais uzstāsies Šievskovs kungs no Polijas Eiropas lietu komitejas. Polijas parlamenta komitejas. Diemžēl nav ieslēgts mikrofons. Use the microphone, press the button. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Paldies, priekšsēdētāji. Bija šeit tika sniegti vispārēja rakstura paskaidrojumi, un mēs piekrītam tam, ka uh, ir uh, jāveic soļi, lai īstenotu plašāku demokrātisko kontroli pār Eiropolu darbību. Tas uh, notiks nākamgad, bet mums ir efektīvi jāvēršas pret uh, Uh, reāliem apdraudējumiem, ar ko saskaramies uh, šobrīd arī saistībā ar migrācijas krīzi un Eiropas Savienībai uh, vajadzētu citās jomās varbūt piesardzīgāk veicināt turpmāku integrāciju, bet šajā jomā mums ir tiešām nepieciešama cieša sadarbība un tāpat jāvēršas pret riskiem, apdraudējumiem, ko rāda organizētā noziedzība, piemēram, jaunās psihoaktīvās vielas, kas aizstāja narkotikas rāda milzīgas problēmas daudzās dalību valstīs, un daudzas dalību valstis netiek galā ar šo situāciju. Es zinu, ka, protams, ir uh, dažādi risinājumi krimināla tiesiskā jomā a, uh, dažādās dalību valstīs, bet tomēr vai nebūtu labi Eiropola uh, pastiprinātā sadarbības ietveros pievērstos arī šim jautājumam un varētu analizēt situāciju. Paldies! Tagad vārds Katrinai Činīčī no Eiropas parlamenta. Lielas paldies priekšsādātāji! Paldies arī uh, referentiem, kas jau norādīja uz dažādiem viedokļiem, dažādiem skatu punktiem un ieskicēja arī dažādos uh, riskus un apdraudējumu, kas uh, skar mūsu valstis. Es vienmēr esmu atbalstījusi Eiropola stiprināšanu, jo tas ir veids, kā panākt rezultāts. Un gribētu pateikties arī komisāra kungam par centieniem uh, Uh, un uh, cīņu pret dažādiem uh, noziedzības veidiem, tajā skaitā terorismu. Esmu pārliecināta, ka šai kontroles grupai nebūs uzdevums tikai veikt monitoringu pār Eiropolu darbu, bet eh, tas mums ļaus labāk iepazīt Eiropola darbību un stiprināt eh, sadarbību, kas ir nepieciešami, lai cīnītos ar šiem izaicinājumiem. Sadarbība ir vienīgais veids, kā mēs varam cīnīties ar šādiem eh, smagiem noziedzības veidiem, terorismu, no, organizētās noziedzības dažādiem veidiem. Un um, visi šie veidi, kas tika, par kuriem tika runāts šodien. Gribētu personīgi pieskarties pie viena jautājuma, par kur runāja Veinraita kungs, mazgadīgās personas bez pavadības. Mums ir ļoti nopietnas bažas par šo jautājumu, jo ārzemju nepilngadīgās personas bez pavadības tās bieži ir grūti identificēt, grūti iegūt. Um, uh, datus par tiem, grūti nodrošināt informācijas apmaiņu, un tas neļauj mums uh, aizstāvēties pret uh, riskiem, kas uh, tātad seko šiem jauniešiem um, šajos ļoti turbulentajos laikos, kad viņi ierodas lielos apjomos skaitā Eiropā. Tādēļ gribētu jautāt, ko varam darīt, kādi varbūt būtu priekšlikumi, ko varam, kā varam konkrēti rīkoties. Paldies! Kolīgs, um... Es un tagad kolēģi Mūsu rīcībā ir tikai dažas minūtes, lai uzklausītu mūsu runātāju atbildes. Diemžēl viņi nevarēs atbildēt uz visiem uzdotiem jautājumiem un izteiktiem komentāriem. Bija arī runas, kuras uh, jau pašas gandrīz deva atbildi uz uzdotiem jautājumiem. Un tagad es uh, došu vārdu Veinraita kungām, kurš ir uh, operatīvās aģentūras vadītājs. Un es vēlētos uh, lūgt kolēģus, nu, ja varbūt varētu uh, dot uh, tādu uh, īsu rezumējumu, pievēršoties galvenajiem punktiem, jo nevar atbildēt uz visiem uzdotiem jautājumiem. Un varbūt kolēģi no nacionāliem parlamentiem vēlas arī saņemt atbildes rakstveidā, tad mēs to varētu nodrošināt, jo tiešām mūsu laiks ir ļoti ierobežots. Vispirms došu vārdu komisāram Kingam, lūdzu. Paldies par šo viedokļu apmaiņu. E, lieliski ir piedalīties sanāksmē kopīgi ar Eiropas un Nacionālo parlamentu deputātiem. E, esmu pilnīgi pārliecināts, ka daudzos šodienas tematos e, dalībvalstis ir priekšplānā, bet ir Eiropas līmenī jādara vairāk, lai mēs varētu dalību valstīm un to aģentūrām palīdzēt šīs problēmas risināt. Un es ceru, ka mums kopīgi tas visiem izdosies. Tā skaitā eh, caur Eiropolu kontroli, bet ir vairāk elementi, kas izskanēja jūsu jautājumos. Ir joms, kur likumdošana var līdzēt, un es ceru, ka arī mums izdosies visiem kopā panākt, ja iespējams līdz gada beigām pabeigt ne tikai eh, CT direktīvu, bet arī trisināt strīdīgākus jautājumus kā priekšlikumi pār legālajiem ieročiem. Un es vēlreiz atkāroju, ka vismaz pagaidām no komisijas puses nav nolūka kavēt leģitīmu ieroču lietošanu, piemēram, sportā. Bija vairāk jautājumi taiskai par PNR ieviešanu. Mēs izmantojam deiziņojumu par to, kā atbalstīt dalību valstīm ieviest PNR prasības līdz 18. gada pavasarim. Tāpat ir atsevišķi izaicinājumi attiecībā uz mūsu esošajām informācijas sistēmām, un vairāk no jums jau norādīja to, cik svarīgi ir datu aizsardzības. Vēlreiz norādu, ka mēs esam pilnīgi skaidri apņēmušies pilnībā respektēt datu aizsardzības un privātuma tiesības, jo tikai tad, ja mēs spēsim pārliecināt pilsoņus, par to, ka mūsu eh, pūliņi cīņā pret terorismu eh, pilnībā respektē mm, privātumtiesības, tad mums izdosies tos ieviest. Tālāk bija runa par vislabāko mūsu informācijas sistēmu izmantošanas veidiem un iespējams eh, par atsevišķiem trūkumiem, kas ir jānovērš un kādā veidā to izdarīt. Mēs par šo jautājumu runāsim eh, vēlāk ar eh, dalību valstu un institūciju pārstāvjiem, lai risinātu problēmas informācijas sistēmās. Un es eh, turpināšu jūs informēt gan Eiropas, gan Nacionālos parlamentus par to, kā šis darbs virzās uz priekšu. Konkrēts jautājums izskanēja par kiberjautājumiem. Tas bija Tas tiek uzdots man un ir finansējums paredzēts dalību valstīm, lai palīdzētu novērst kibernoziegumus un uzbruk uzbrukumus gan caur esošajām nacionālajām programmām, ISF ietveros, gan atsevišķos pasākumos, lai finansētu kiberdrošības stratēģiju. Vairāk detaļas tiks sniegtas atsevišķi, bet arī šajā jomā, tāpat kā daudzās citās, mēs esam gatavi atbalstīt un palīdzēt dalību valstīm. Tāpat vairāki deputāti, arī britu pārstāvis norādīja iespējamu perspektīvu, eh, kad Lielbritānija izstājas no Eiropas. Es apsveicu to, ka Britu pārstāvis um, izmantoja tiesības optīnam jaunajā regulā, nodrošinot to, uh, apliecinot to, ka viņi vēlas piedalīties tajos pasākumos, par kuriem mēs runājam šodien. Tāpat arī kā esmu to atkārtojis pēdējo mēnešu garumā, es aicinu visas dalību valstis savu iespēju eh, robežās piedalīties tajos pūliņos, kurus mēs īstenojam, lai veidotu ilgtspējīgu drošības savienību. Un, uh, Eh, kā jau es norādīju, Eiropol ir viens no prioritārajiem elementiem eh, šajā jomā. Paldies! Turpin priekšsēdētājs vārds Rabam Vidraitam. Paldies! Es mēģināšu atbildēt uz maksimāli daudz uzdotajiem jautājumiem. Kārmen Alī kundze un vēl citi uzdeva jautājumu pār eh, informācijas apmaiņu ar dalībvalstīm, un šķiet, ka tik Eh, kā sākotnēji piecas dalībvalsts pilnībā eh, apmainījās ar informāciju pēdējo gadu, lai, pēdējā laikā un it īpaši pēc Briseles un Parīzes uzbrukumiem ir um, ehm, uh, eh, uzlabojusies par, par interoperabilitāti aina uzlabojas, un es ceru, ka mums būs optimāls uh, izlūkošanas informācijas eh, apmaiņas līmenis starp Eiropolu un attiecīgajiem dienestiem Eiropā. Tāpat arī eh, Dijas Demēra kungs eh, pauda pārliecību, ka Eiropols pilnībā ievēro trešās puses datu apmaiņas noteikumus. Mēs informējam trešo pusi tikai piekrītošas informācijas gadījumos. Tāpat arī man vislabākie novēlējumi eh, apvienotās karalistes valdībai par optinu Eiropola regulā. Tas ir nozīmīgi ne tikai Brit Lielbritānijai, bet arī Eiropolam. Turklāt jānorāda, ka Lielbritānija ir viena no vadošajām valstīm mūsu organizācijā. Tāpat es vēlos pateikties visiem nacionālajiem eh, parlamentāriešiem un Eiropa. Uh, Eiropas parlamenta de, deputātiem, kuri pabeidz darbu Eiropola regulas Gomešas kundzi par Panama Papers. Kā jūs norādījāt, Eiropola identificēja vairākus identif savienojumus, informēja dalībvalstis par šiem savienojumiem. Pagaidām neviena dalībvalsts nav atbildi sniegusi un pieprasījusi izmeklēšanas veikšanu par Eiropolu un citu likumu un tiesību sargājošo struktūru darbu. Mūsu darbs ir nodrošināt eh, robežu drošību Eiropas Savienībā un nepieļaut to, kā no, organ, no, noziedzīgās organizācijas uh, apdraud cilvēku dzīvību, eh, piedāvājot pārvešanas pakalpojumus. Henriksens kundze. Uh, pateicos jums par siltajiem vārdiem kosmopolikondzi, par datu aizsardzības uzraudzības īstenošanu. Mēs saprotam, ka tas ir visai liels izaicinājums un jaunā regula ir uzlabojusi datu aizsardzības pasākumus un par, paredzējis augstākas prasības. Tiek dotas iespējas uzraudzīt Eiropol datu uzglabāšanas un uzkrāšanas darbu. Tāpat arī tiks šajā sakarā publicēti ziņojumi. Kaufmanis kundze par Eirodaku. Šajā gadījumā neesmu nu, pārliecināts, vai jaunā direktīva uh, Um, kas tiks pieņemta 18. gadā, būs uh, risinājums. Tas ir jāskat detalizētāk. Tomēr Eiropas komisijas interoperabilitātes darba kārtība paredz iespējas panākt to, lai tiktu uh, nodrošināta piekļuve proporcionālā veidā citām uh, datu bāzēm un ņemt vērā uh, drošības piesardzības pasākums. Tālāk par kibernoziedzību un dārknetu. Mēs apzināmies eh, tā, eh, to iespējas, taču ir ārkārtīgi grūti policijas organizācijām veikt izmeklēšanu, jo šifrēšanas metodas, kas tiek izmantotas, lai slēptu identitāti un saziņas, uh, šajos tīklos ir nopietna problēma. Taču mēs esam iecerējuši atbalstīt policijas izmeklējumus maksimāli šajā līmenī. Par PNR runājot, tas doties pēdējā valstīm apmainīties ar pasažieru informāciju nacionālā līmenī, vienai ar otru, bet caur Eiropolu un izmantot Eiropolu komunikācijas sistēmas, lai nodrošinātu to, ka ap, apstrādāt PNR dati var tikt automātiski pārbaudīti, lai atrastu nepieciešamos savienojumus. Tāpat uh, bija jautājums par terorismu plūsmas ar migrācijas uh, kanālu. Eiropola pirmo reizi ir izvietojusi uh, sekundārās amatpersonas Grieķijā, Itālijā. To skaits tiks papildināts, lai palīdzētu robežu Eh, sargiem nodrošināt augstus standartus pie Eiropas Savienības ārējām robežām un it īpaši, lai identificētu jebkuru teroristu mēģinājumu iekļūt caur ārējām robežām. Un visbeidzot, eh, pār konkrētajiem jautājumiem par šaujamieročiem. Šeit es nevaru eh, sniegt tiešas norādes taču eh, iecerētā eh, direktīva ir paredzēta, lai samazinātu piekļuvi šaujam šiem. Daudzos gadījumos figurē zakti šaujam ieroči, tā nav īpašnieku vaina, ka tie nozakti, bet E, tas ir viens no piekļuvis avotiem šaujamieročiem. Un arī komisārs atkārtoti norādīja uz to, ka um, š, um, ir iecerēts iekļaut direktīvā taktiskos, militāros, automātiskos, pusautomātiskos ieročus un um, ne, um, nav paredzēta vēršanās pret sporta ieročiem. Direktīvas nolūks ir vērsties pret noziedzīgu šaujamieroču izmantošanu. Ja es kādu no jautājumiem palaidu garām, tad, kā jau jūs priekšsēdētāji norādījāt, es ar gandarījumu sniegšu rakstisku atbildi. Paldies, kolēģi! Es Esmu piedalījies šajos parlamentārajās sanā, starpparlamentu sanāksmēs ļoti bieži, un tas parāda to, ka Nacionālie un Eiropas parlaments iekšlietu jautājumos ir ar ļoti labu sadarbību, un mēs arī saprotam, ka jūs iespējams vēlaties uzdot daudz detalizētākus jautājumus. Jums ir iespējas sazināties caur sekretariātu jautājumu uzdošanai, un es uzskatu, ka tas ir ļoti būtiski. Visbeidzot, dodu vārdu galvārdam, Ramburkungam. Vārds jums galvārdam. Paldies priekšsēdētāji. Man tika uzdots jautājums, vai esmu pārliecināts, ka PNR darbosies efektīvi. Protams, neviena sistēma nevar gatavot simtprocentīgi efektivitāti. Mēs strādājam pie tā, lai sistēma veidot. Es domāju, ka tika e, izvirzīts aspekts gan sistēmas efektivitātei, starptautiskai sadarbībai un vienlaicīgi, e, lai uzturētu mūsu demokrātiskās tradīcijas un kontroli pār policijas aktivitātēm, lai brīvību īstenošana tiktu garantēta. Un, manuprāt, šīs līnijas ievērošana uh, Eh, turpina būt eh, svarīgi. Paldies, kolēģi, ar to mēs esam pabeiguši šo pirmo sesiju. Vēlos norādīt eh, sesijas beigās, iespējams, es to neizdarīju pienācīgi sesijas sākumā, ka Tas fakts, ka mēs iesoļojam jaunā drošības savienības fāzē, nozīmē to, ka mēs kā deputāti mēģinām veidot jaunu izpratni par to, kāda ir jābūt drošības savienībai. Šim nolūkam ir iecelts jauns komisārs. Un mēs redzam, cik nozīmīga loma ir eh, Eiropola aģentūrai. Tāpat Eiropas parlaments strādā kopā pie daudziem dosijiem, tiek pabeigts darbs pie pretterorismu direktīvas, un mēs domājam, ka tiks pabeigts likumdošanas darbs, kas attiec uz šo jomu. Tāpat arī apzināmies, cik nozīmīga ir šo likumu ieviešana, un, kā jau sacīja, uh, Eh, komisārs likumdošanai, kas tiek veido drošības jomā, ir jātiek eh, ieviestai un īstenotai, vai tas attiektos uz naudas atmazgāšanu, pret terorismu, PNR. Mēs vēlamies, lai šie notīkumi tiktu pienācīgi ieviesti un izpildīti dalību valstīs. Tas ir arī nozīmīgi mums. Vairāk kolēģi, kas ir klāt, kas strādā pie šiem jautājumiem, kā jūs dzirdējāt jau Dias Demers sacīto par Eiropolu, ir strādājuši pie šī darba un tagad. Mēs eh, teiksim paldies mūsu pirmajiem, eh, pirmā paneļa runātājiem. par dalību šodienas diskusijām darbie kolēģi, un tagad mēs pārējām bez kavēšanās pie mūsu otrās sesijas, un es lūdzu ieņemt vietas prezidijā otrā paneļa eh, dalībniekiem. Kolēģi atgādina vēlreiz, ka mēs esam visai ierobežoti ar mūsu rīcībā atvēlēto laiku. sorry we haven't really built in a, a much of a break here, so I'm just... Es atvainojos, pauze īsti mums nav šeit plānota, tādēļ turpināsim darbu un mēģināsim nomainīt runātāju sastāvu, cik ātri vien iespējams. So not so much time for selfies and um, other things. Okay. Actually, I will pause for just a second while the speakers come. Iepauzēsim tomēr uz mirklīt, līdz ierodas runātāji. Okay, colleagues, let's, um, let's... Kolēģi, atsāksim darbu. Laika nav vērts tērēt lieki. Paldies visiem par pacietību. Un, nu, padziļinātāk pieiesim jautājumam par Eiropolu kontroli un efektīvu parlamentārās kontroles darbību. Otrajā mūsu šodienas pasākuma daļā raudzīsimies uz modalitātēm saistībā ar efektīvu un īstenojumu parlamentāro kontroli Eiropolam. Kā jūs visi zināt, Eiropas Savienības parlamenta uh, spīkeru konferencē 2016. gadā tika panākt vienošanās par pakāpenisku pieeju, kādā veidā kontrolas grupa strādās, jo īpaši arī saistībā ar šīm starpparlamentārām sanāksmēm un to organizāciju. Un, lai uh, izklāstītu līdz šim paveikto un pakāpenisko pieeju, man ir prieks uh, dot sākumā vārdu Editai Funtnerei, kas ir Nacionālā Slovākijas uh, Republikas padomes uh, komiteja saistībā ar Eiropas jautājumiem tieslietu, iekšlietu jomā, un viņa arī strādā trojkas darba grupā par Eiropola modalitātēm. Modalitātes tāds moderns vārds, nu tur, protams, ļoti daudzas lietas iekļauts, un šajā darba grupā ir Luksemburga, Slovākija, un, protams, arī Eiropas parlaments. Jūs tātad ieskicēsiet līdz šim paveikto. Sveicam mūsu vidū, un lūdzu jums vārds. Vážený pán predsedā, vážení kolegovia. Priekšsēdētāja kungs, cienījamie klātesošie, liels paldies, paldies Lībe komitejai par šīs tikšanās organizāciju. Paldies, ka esat izstrādājuši arī mehānismu kopīgai Eiropola kontrolē un uzraudzībai, un gribētu jūs informēt par Trojkas grupas paveikto līdz šim. Kā jūs noteikti zināsiet, tad Trojka darba grupa um, apkopo Luksemburgas, Igaunijas, Eiropas parlamenta, kā arī Slovākijas Republikas Nacionālās padomas pārstāvis. Un šī grupa tika izveidota, tai tika piešķirts uh, mandāts, lai tā um, izstrādātu modalitātes balstoties uz Nacionālo parlamentu deputātu uh, ieteikumiem uh, pasākumā, kas notika Luksemburgā 2016. gada maijā. Un tika panākt vienošanās par pakāpenisku vairāku soļu procedūru. Pirmais solis ir sākotnējās konsultācijas ar visiem parlamentiem. Un pašā procesa sākumā darba grupa vienojās, ka darba modalitātes būtu jādefinē pirms spēkā stājas jaunā Eiropola direktīva, kas ir 2017. gada 1. mājas ir jāatrunā sastāvs, norises vieta, kā arī um, kontrolas grupas vadība. Un tika izstrādāta aptaujas anketa, ko nosūtījām visiem parlamentiem jau 1. septembrī. Tajā bija iekļauti trīs svarīgākie jautājumi. Nu, un viens papildus jautājums, kas ir balstīts ar parlamentu pieredzi. Izpild, aģentūras izpildes kontrols kontekstā. Atbildēja 25 dalībvalstu parlamenti un Eiropas parlaments. Darba grupa ļoti rūpīgi iepazinās un izpētīja visas sniegtās atbildes, kā jūs noteikti zināsiet, balstoties jums pieejamiem dokumentiem. Sākotnējās sniegtās atbildes bija visai atšķirīgas. Tās atspoguļoja dažādus viedokļus Eiropas valstu vidū, tajā skaitā arī attiecībā uz noteikumiem, atbilstoši kuriem jādarbojas kontrolas grupai. Esam nākušo klajā ar vairākiem kompromisu priekšlikumiem, ņemot vērā visus atbildes uz aptaujas anketā iekļautiem jautājumiem, mēģinām rast zelta vidusceļu ņēmām vērā arī novērojumus uh, no parlamenta puses, efektivitātes apsvērums, īstenojamību, kā arī kontrolas grupas veicamos uzdevumus. Un mūsu um, atzinums ir balstīts uz attiecīgajām Eiropola jaunās regulas normām un kompromisa priekšlikuma redakcija jums tika nosūtīta 22. novembrī. Tā kalpos par pamatu un fona dokumentu šodienas diskusijās. Pavisam īsi gribētu jūs iepazīstināt ar atsevišķiem kompromisu priekšlikumiem, pie ko nonāca darba grupa, kas attiecas uz dalību JPSG, tad uh, valstu parlamentu sniegtās atbildes nenor, nenorāda, ka tiktu dot priekšroku kādam citam risinājumam. Vairāk parlamenti uzskatīja, ka uh, varētu iesaistīt darbā dažādas parlamentu komitejas kontrolas veikšanai, un tādēļ mēs savā kompromisa priekšlikumā piedāvājam, ka JPSG locekļi būtu atsevišķi jāizvirza no Nacionālo parlamentu puses, un rekomendācija ir tādējādi nodrošināt, ka attiecīgiem deputātiem ir zināšanas, pieredze un parlaments uh, piesaista darbā eksperts no attiecīgajām komitejām, apakškomitejām. Tādējādi mums būtu iespēja atspoguļot arī viedokļu atšķirības starp dažādiem parlamentiem un nodrošināt nepieciešamās zināšanas, kas attiec uz JPSG sastāvu. Tad arī tur nacionāliem parlamentiem nebija tādu konkrētu uh, preferenciālu viedokļu. Nu, mēs piedāvājām uh, visus iespējamos starp parlamentārās sadarbības veidus, bet neskatoties to, lielākā daļa nacionālo parlamentu neizvēlējās nevienu no jau esošajiem formātiem, un viņi deva priekšroku jaunam formātam. Un tādēļ mūsu priekšlikums būtu nāk klajā ar pilnīgi jaunu formātu, jeb SGA. Vairāki nacionālajie parlamenti uzskatīja, ka tīri sastāvs kontrols grupai vajad, eh, tam būtu jāņem vērā kont eh, kontroles eh, grupas efektivitāte, darbības īstenojamība un jāņem vērā arī to, ka vairāki parlamenti sastāv no vairākām kamerām. Un par konkrētiem cipariem runājot. Mm esam apsvēruši dažādas variācijas, un rezultātā mums šķiet, ka parlaments varētu pārstāvēt viens līdz seši deputāti dažādos gadījumos. Nacionālajie parlamenti no savas piedāvāja atšķirīgas pieejas izmantot uh, Eiropas parlamentu deputātiem. Tur mēs runātu vai nu par atsevišķiem deputātiem, vai par visu Libe komiteju. Darba grupa ir pārdomājusi arī sastāvu un papildus centieniem nonākt pie kompromisa risinājuma mums šķita tajā pašā laikā svarīgi nodrošināt, ka JPSG būtu efektīva struktūra un tā ir uh, jānodrošina līdzsvars starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu. Tas būtu atbilstoši gan Lisabonas līgumam, gan, gan arī jaunajai Eiropol regulē. Paturot prātā to, cik, to, cik šis jautājums ir sarežģīts, man bija prieks, ka darba grupai izdevās nonākt pie laba kompromisa, un mūsu priekšlikums būtu kontrols grupai iekļaut divus deputātus no parlam nacionālajiem parlamentiem, un tajos uh, parlamentos, kur ir vairākas kameras, būs viens deputāts no katras kameras, un plus seši Eiropas parlamenta deputāti. Kopumā tad JPSG sastājas no 62 personām. Mēs darba grupā uzskatījām, ka šāds priekšlikums nodrošinās pienācīgu līdzsvaru starp nacionālo parlamentu lomu un tajā pašā laikā pārmērīgi nepārspīlēs ne Nacionālo parlamentu, ne Eiropas parlamenta lomu. 62 locekļi, kas nav milzīgs cipars, tas atbilst arī uh, Uh, atzinumam un ideju par to, ka kontrols grupai jābūt aktīvai, efektīvai un tiem jāskata ļoti konkrēti, specifiski jautājumi pēc būtības. Treškārt par prezidentūru, par uh, sanāksmju noturēšanas vietu un biežumu. Arī tur saņēmām dažādas atbildes. Daudz nacionālajie parlamenti uzskatīja, ka būtu ļoti svarīgi nodrošināt uh, izmaksu, izmaksu rentabilitāti, efektivitāti un analizējot sniegtās atbildes. Šo jautājumu skatījām pa elementiem. Lielā daļa parlamentu uzskatīja, ka grupa, grupu vajadzētu vadīt Eiropas parlamentam un prezidentūras prezidējušai valstī. Mūsuprāt, šāda pieeja atbilst arī Eiropola regulai, kas attiecas uz uh, kontrolas grupas tikšanās biežumu, tad darba grupā atsaucāmies uz regulu un piedāvājām risinājumu, ka JPSG paveicamais darbs vienmēr ir ierobežots laikā, nu, un tādēļ Grupai ir jātiekas, lai pārunātu ikgada Eiropola plānu. Pārējie uzdevumi, kas ir tikšanās ar Eiropolu un citas saistības, tām nav laika ierobežojumi. Un tādēļ paturot to visu prātā, paturot prātā to, ka Nacionālajie parlamenti uzstājos to, ka JPSG ir jādarbojas efektīvi, mēs piedāvātu risinājumu JPSG tikties reizi gadā un, ja tas būtu nepieciešams, tad vairāku dienu garumā pat. Un paredzējām arī iespēju Eiropas parlamentam un uh, Eiropas Savienības prezidēju šai valstī uh, sasaukt arī ārkārtas sanāksmes. Loģistikas un efektivitātes labad darba grupa norāda, ka šī obligātā ikgada sanāksme – notiks Eiropas parlamentā, un jebkādas papildus citas ārkārtas sanāksmes tiks sasauktas prezidējošā valstī. Un, protams, ja Eiropas parlaments tam piekritīs. Mēs kopā ar kolēģiem um, ar lielu prieku uzklausīsim jūsu viedokļus attiecībā uz mūsu rekomendācijām un priekšlikumiem un atbilstoši uh, Nacionālo parlamentu spīkeru secinājumiem arī jūsu priekšlikumi tiks pieņemti zināšanai, iestrādāt, ja iespējams, nākamajā priekšlikumā, un noteikti to nosūtīsim nacionālajiem parlamentiem līdz šī gada 16. decembrim. Valstu parlamentiem būs iespēja nākt klajā ar savu, saviem atzinumiem līdz 2017. gada februārim, un Gala teksta redakcija plānots pieņemt Bratislavā 23. un 25. aprīlī valstu parlamentu spīkeru konferencē. Šobrīd tas viss, un ar nepacietību gaidīšu mūsu tālākās diskusijas. Tā kā man ir jāatgriežas uh, Slovākijā steidzamu jautājumu labad, aptuveni pulksten piecos man nāksies doties prom bet kolēģi noteikti, noteikti paliks šeit, viņi ļoti rūpīgi uzklausīs visu un man noteikti informēs par tālākiem secinājumiem. Liels paldies! Paldies! Visi būs saņēmuši izplatīto teksta projektu. Un tagad uzklausīsim Eiropas parlamenta nostāju. Augustīns Dijās Demēra, kā jūs dzirdējāt iepriekš no Roba, ir bijis uh, galvenais referents Eiropas parlamentā Eiropola regulas uh, jomā. Tādēļ man prieks, ka viņam pirmajam iespēja izteikties lūdzu. Eh, muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Un uh, vienlaicīgi es sveicu visus dalībniekus otrajā paneļa diskusijā. Es papildināšu sniegto informāciju kur izskanēja jau no Slovākijas prezidentūras puses, un es domāju, ka tā uh, būs noderīga, lai varētu stiprināt eh, diskusijas, kuras eh, sekos pēc eh, tam vairāki vispārīga rakstura ziņas. Savā likuma leģislatīvajā priekšlikumā, kā Eiropola referents par pirmo tekstu par parlamentāro e, kontroli, to iesniedzu 2013. gada jūnijā. Tomēr norādu, ka Mēs jau septiņus gadus strādājam pie kopīgās parlamentārās kontrolas grupas, tāpēc, ka es biju referents padomas lēmumam, par padomas lēmumu, un padomas lēmums ir Eh, juridiskais standarts, kas vada šodien Eiropolu, un to nomainīs eh, regula, eh, kas vadīs Eiropolu darbu sākot ar nākošā gada 1. maiju. Es vienmēr esmu ņēmis vērā visus ieteikumus no Nacionālo parlamentu puses. Un it īpaši būtisks bija Britu lordu palādes ieteikums, ar kuriem man notika vairākas sarunas. Intensīvas sarunas notika ar padomu šajā sakarā, un mēs panācām vienošanos, kas tika vienkāršots 51. pantā Eiropolu regulā caur kuru Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti noteiks, kā mēs to šobrīd darām, kopīgi organizāciju un pēc tam iekšējo reglamentu kopīgās parlamentārās kontrolas grupai. Un tas notiks saskaņā ar pirmā protokola devīto pantu. Kā jau es sacīju pirms pusstundas, reglaments tika pieņemts 11. maijā šajā gadā Eiropas parlamenta plenārsēdē un stāsies spēkā nākošā gada 1. maijā. Ar nolūku, lai varētu panākt eh, vienošanos par visbūtiskākajiem jautājumiem parlamentārā uh, kontroles grupas darbā un būtiskākos jautājumus jau ieskicēja Slovākijas prezidentūra, kas attiec uz skaitlisko sastāvu, uz prezidentūru, sanāksmu vietu, biežumu, un tas tiek iesnieg, tika iesniegts Nacionālo parlamentu izskatīšanai, un tikai trīs parlamenti nesniedz atbildes. Un apkopojot visas atbildes, šis dokuments līdz ar šos, šīs dienas diskusijā mums dos iespēju panākt vienošanos par vienošanā nolīgumu projektu. Un tās varētu tikt līdz galam pabeigts Bratislavā 23. un 25. aprīlī ir ļoti būtiski ņemt šo kalendāru atsauci, jo ir operatīvi jāsagatavo instruments, eh, kurš stāsies spēkā, un tas ir jāsagatavo līdz 1. maijam. Mēs pirmajā paneļa diskusijā uzklausījām uh, izklāstu par Eiropolu nozīmīgo lomu un tos apdraudējumus, eh, pret kuriem vēršas Eiropola gan cīņā pret terorismu, tas ir jāatzīst, un arī e, eh, viss pārējais Eiropola paveiktais darbs. Un mūsuprāt ārkārtīgi svarīgs ir preventīvais darbs. Es kā referents par lēmumu, referents par regulu vienmēr esmu uzticējies aģentūras veiktajam darbam. Turklāt man bija iespēja sekot Eiropola aktivitātēm vairākos gadījumos strādājot Libi komitejā. Bez tam vēlos atzīmēt, kā strādāju Eiropola administrācijas padomē laikā no 2002. un 2004. gadam pārstāvot Spānijas karalisti Eh, lai gan Eiropola nav ar eh, koercitīvu vāru, tomēr tā nolūks ir stiprināt dalībvalstu drošību, kā arī personas datu izmantošana pieprasa ārkārtīgi robustu parlamentāras kontrolas sistēmu. 88. pāns līgumā par Eiropas Savienības funkcionēšanu norāda sekojošo Eh, kontrole pār Eiropolu tiek īstenota no Eiropas parlamenta puses eh, līdz ar nacionālajiem parlamentiem. Tāpēc, lai gan komisijas priekšlikums 2013. gadā bija nepietiekams šajā sakarā, es nācu klajā ar grozījumu numuru 200, jūs varat ar to iepazīties, ka ir jātīsta un jāņem vērā 88. pants eh, no līguma par Eiropas Savienības funkcionēšanu. Ir ļoti nozīmīgi, lai demokrātisko eh, kontroli eh, kopīgi īstenotu Eiropas un nacionālajie parlamenti. Un Eiropol loma ir atbalstīt dalību valstu korpusu un spēkus, un ņemot vērā to, ka informācija, ko izmanto Eiropola pamatā nāk no dalībvalstīm, ir pilnīgi nepieciešama kontrole, uz kur es tikko atsaucos. Tāpēc šis jaunais kontrols veids varētu viest lielāku paļāvību, kas pagaidām ir viens no trauslajiem punktiem, ar ko saskars Eiropola, jeb eh, paļaušanās eh, dalīties ar saviem datiem, jo dalībvalstīs mēs ārkārtīgi naski esam represiju brīdī, bet daudz piesardzīgāki tad, kad ir jāstrādā preventīvi. Un kā to darīt? To darīt koplietojot instrum, eh, informāciju, eh, eh, kas ir daudz vairāk par deklaratīviem paziņojumiem. Tāpēc ir ļoti būtiski īstenot adekvatīvu un darboties spēju kontrolas mehānismu. E, pār anketas jautājumiem. E, e, locekļu iecelšana, skaitliskais sastāvs, prezidentūra, sanāksim vietam. Eiropas parlamentam vissvarīgākais būtu, manuprāt, tas, ka piemīt trīs raksturojumi parlamentārajai struktūrai - neliela, specializēta un efektīva. Ar saprātīgu lielumu, bet atgādinu, lai nepieļautu daudzveidīgas interpretācijas, ka 88. pants nenosaka proporcionalitāti starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem, bet nosaka paritāti. Nosaka, tas nosaka Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti, lai locekļi būtu eksperti šajās jomās. Mēs uh, atbilžu kopsavilkumos saskārāmies ar atsevišķiem ieteikumiem par to, ka varētu piedalīties šajā kontrols organizācijā citu komisiju locekļi, kas uh, nav specializējušies šajā jomā, lai prezidentūru īstenotu um, uh, Eiropas parlaments un rotējošā prezidentūra. Šeit parādās jautājums, kas nav provizorijā nolīgumā, bet eh, nākotnē būtu vēlams, lai garantētu efektivitāti, lai, paredzētu, lai tā, būtu stabils sekretariāts un lai mītnes vieta būtu Eiropas parlamentā ekonomisku un loģistisku apsvērumu dēļ, kā arī, lai varētu nodrošināt mutisko un rakstisko tulkojumu. Tas ir ārkārtīgi būtiski darbā, ko mēs e, veidosim. Tāpat arī pirmo reizi ir runa par demokrātiskas kontrolas īstenošanu pār Eiropolu. Tāpēc mums ir jānonāk pie pieņemama un realistiska kompromisa mūsu visu starpā. Es paužu savu solidaritāti trojkai attiecībā uz Eiropas parlamenta dalību šajā ieteikumā. Un man ir savi ieteikumi, kas, eh, kuru es, es paudīšu mūsu kopīgi īstenotajā uh, darbā. Izskanēja doma, ka dalībvalsts iesniegs grozījumus. Jā, tas ir ceļš, arī es iesniegšu no savas puses tādus. Un visbeidzot, attiecībā uz Slovākijas eh, prezidentūras nosauktajiem uzdevumiem. Uzdevumi nav diskusijā, tie ir skaidri norādīti Eiropola regulas 51. pantā. Eh, vēlos pateikties tagad jums visiem par sniegto uzmanību, par jūsu klātbūtni šeit, un ar jūsu atļauju jūs sniegšu nelielu sentimentālu atsauci eh, savu eh, un sveikšu eh, šeit klātesošos manas valsts parlamenta pārstāvis. Paldies, Dievs, Timēra kungs! Jūs vēlaties uzstāties tagad? Jau lūdzu. Vēlāk, jā, protams. Liels paldies par jūsu sniegto analīzi un konstruktīvo kritiku par šo priekšlikumu. Tas tiešām ir ļoti liederīgi. Un tagad uzklausīsim Vācijas bundestāgu, bundestāga locekli Anitu Šēferi. Viņa pārstāv uh, iekšlietu komiteja Vācijas Bundestagā. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Šodien mēs esam sapulcējušies, lai uh, veidotu pamatus Eiropolu parlamentārai kontrolē. Mēs zinām, cik tas būtiski ir uh, šajā laikmetā. Tas ir arī jauns uh, posms parlamentu sadarbības jomā, un tā, protams, mēs attiecamies ļoti nopietni. Parlamentārā kontrole, kā tā ir ierakstīta līgumā, tiks īstenota, un tā veicinās Eiropol veiksmīgu darbību Eiropas parlaments kopā ar nacionāliem parlamentiem eh, kontrolēs eh, Eiropas izpildu institūciju. Tas ir jauns vēsturisks solis parlamentu sadarbības jomā. Līdz šim mūsu parlamentārā sadarbība aprobežojās ar uh, kopīgām konferencēm par drošības un aizsardzības politiku, uh, vai arī eh, par eh, eh, ekonomiskām lietām. Gribu pateikties trijotnei un it īpaši Slovākijas prezidentūrai par veikto darbu. Ar šo priekšlikumu un īstenojot parlamentāro kontroli mēs esam tagad uzsākuši darbu pie šīs kopējās parlamentārās kontrolas grupas izveides. Un uh, mēs arī pateicamies par iespēju piedalīties šajās debatēs un uh, kontrolas grupas izveidas darba. Uh, Eiropas parlament, eh, Nacionālā parlamentu deputāti ir aktīvi piedalījušies konsultācijās un šobrīd ir eh, plaši pārstāvēt šajā sanāksmē. Bundestāga um, uzskatām, ka uh, jābūt šajā grupā pārstāvētām personām no atbildīgām uh, komitejām un ka uh, ir šie pārstāvji jāieceļ parlamentam, un šiem uh, pārstāvjiem ir jābūt ar pieredzi attiecīgā jomā, lai varētu veidot sadarbību ar ekspertiem. Kontroles grupas uh, locekļiem ir jāiepazīstas savā starpā un jāapkopo pieredze attiecībā uz kontrolas pasākumu īstenošanu uh, trijotne piedāvā, lai uh, ierosina, ka šī grupa uh, varētu tikties reizi gadā un nepieciešamības gadījumā varētu organizēt otru sanāksmi gadā. Bundestangā mēs iestājamies par to, ka ir jānotiek divām sanāksmēm gadā, uh, ņemot uh, vērā uh, uzdevumu apjomu un es domāju, ka tas palīdzētu uh, veiksmīgāk īstenot uh, šo kontroli. Uh, saskaņā ar 13. Uh, pānta konferenci vai Kozaka tas palīdzētu vajadzētu šai reālai kontrols grupai tikties vismaz tik pat bieži, kā manis pieminētām grupām. Tikai tā varētu uh, īstenot reālu kontroli. Tāpat būtu pamatoti izveidot darba grupas par konkrētiem jautājumiem. Un tās eh, varētu nodrošināt efektīvu kontroli par Eiropolu. Un tādēļ ir arī jābūt uh, Eh, ļoti svarīgs ir eh, šīs eh, kontrolas grupas sastāvs. Tā tad, un vajadzētu līdz tekus nacionālā parlamenta pārstāvjiem iekļaut sešus parlam, Eiropas parlamenta deputātus. Parlamenta kontrolas komiteja grupa Eh, tā tad iekļautu gan Nacionālo parlamentu, gan Eiropas parlamenta deputātus, un kad tika eh, atbildēts uz anketām, ko iesniedza trijotne, um, ehm, mēs uh, Tātad nosaucām, cik daudz deputātus mēs vēlētos iekļaut šajā grupā. Protams, efektivitāte būs atkarīga ne tikai no, nu, ne tik daudz no deputātu skaita, bet gan no šīs um, komitejas pilnvarām, šīs grupas pilnvarām. Es vēlētos tagad pievērsties papildus uh, jautājumiem. Tie Uh, mēs uzskatām, ka ir nepieciešama rīkoties ātri, jo šī jaunā Eiropola regula stājas spēkā jau nākamā gada 1. maijā. Tādēļ ir līdz šim brīdim jānoskaidro visi jautājumi saistībā ar jaunās uh, kontrolas grupas uh, darbību, lai šī grupa varētu sākt darboties un pildīt savus pienākumus likumus un eh, nedrīkst pieļaut uh, ko, līdz šim pieļautās kļūdas, kad, piemēram, šāda grupa varētu divus gadus strīdēties par organizatoriskiem jautājumiem un neveikt konkrētus pasākumus. Un mums šķiet arī svarīgi uh, jautājums par eh, sastāvu. Un tāpat jāvienojas arī par kvorumu un balsošanas kārtību šajā grupā. Mēs nevaram izbalstīties uz pieņēmumu, ka visi jautājumi eh, tiks izlēmti pēc vienprātības principiem attiecībā uz uh, Eiropola kontroli un darbību. Tāpat ir jāparedz arī tiesības uzdot jautājums Eiropola vadībai vai par uh, Eiropola sadarbību ar citām iestādēm vai ar Eiropas pamatiesību aģentūru vai Eirojust. Tāpat jānoskaidro organizatoriskie jautājumi proti sekretariāta izveide. Tāpat eh, jautājums par piekļuvi eh, informācijai. Un eh, bū, ir jānodrošina pastāvīga uh, grupas darbība un pastāvīga parlamentārā kontrola ar administratīvo atbalstu. Tāpat mums būtu uh, jāpārdomā, kā mēs varam šo procesu kopīgiem spēkiem ātri organizēt un aicinām trijotni pēc iespējas ātrāk sasaukt dibināšanas sanāksmi, lai uh, šī kontrolas grupa varētu uzsākt darbību nākamā gada otrajā pusē. Un mums ir uh, Uh, jā, uh, atbild uz uh, vienprātīgi uz trijots uzdotiem jautājumiem. Mums ir jādiskutē arī par citiem jautājumiem. Un trijotnes priekšlikums, kas tiks publiskots šā gada decembrī, būs stabils pamats šīs um, grupas izveidei un nākamā eh, gadā būtu jāpanāk jau vienošanās par šo izveidu, lai varētu uzsākt darbu. Cīņā pret organizēto noziedzību un terorismu mums ir jāpliecina, ka mēs esam rīcības spējīgi un mums ir jādarbojas un jādarbojas ātri un uh, Bundestāgs pauž savu apņēmību aktīvi piedalīties šajā procesā. Paldies! Paldies, Šafers kundze! Mums vēl ir divi runātāji, pirms mēs uzsāksim debates. Nākamais runātājs ir Hans Borns. Viņš pārstāv uh, Ženēvas uh, centru uh, demokrātiskai kontrolē par ar, ar eh, bruņotiem spēkiem. Viņš ir pētniecības nodaļas vadītājs, un mēs eh, vēlētos uzklausīt eh, Borna kunga pieredzi par šiem jautājumiem. Paldies, paldies priekšsādātāji, paldies, ka uzaicinājāt mani piedalīties šajā sanāksmē. Liels prieks un gods ierasties un dalīties ar jums manā pieredzē. Uh, Mana organizācija ir startautisks fonds atbilstoši Šveices eh, likumiem. 65 eh, dalībvalsts mūsu sastāvā, tajā skaitā visa Eiropas Savienības dalībvalsts, un esam ieradušies, lai ar jums runātu par eh, šiem jautājumiem, jo bieži sadarbojamies ar Eiropas parlamentu, AFET, LIBE, un arī komisijai esam veikuši dažādus um, pakalpojumus, kas stiprinātu uzraudzības iestāžu kapacitāti nacionālā līmenī un arī veiktu pētniecību par to, kādā veidā šīs iestādes darbojas un sadarbība darbojas. Kopējā parlamenta kontroles grupa, kā tā ir piedāvāta, kā to piedāvājusi Trojka, tur būtu 62 biedri, 56 biedri būtu no Eiropas Savienības dalībvalstīm un 6 no Eiropas parlamenta. Šī grupa pārstāvēs uh, dažādību, kas ir novērojams starp dalībvalstīm. Uh, drošības riski Baltijas valstīs ir atšķirīgi nekā tie ir Portugālē un nekā tie ir Grieķijā, protams un ir arī dažādi zināšanu veidi, pieredzes veidi, pieeja klasificētajai informācijai. Ne visiem šeit, ne arī Eiropas parlamentam ir tieši tāda pati pieeja klasificētajai drošības instrumenti, klasificētajai drošības informācijai kā citiem. Tādēļ jāsaka, ka kopumā būs ļoti veiksmīga šī pieeja. Un, manuprāt, būs ne, uh, nepieciešams koncentrēties uz strateģiskiem, nevis operatīviem uh, pasākumiem, nu, piemēram, lemjot, kas ir, kam vajadzētu būt Eiropola prioritātēm, kā izstīsies organizācija, kādus, kāds izskatīsies budžets. Nu, tādā līmenī visticamāk, mūsuprāt, ir ļoti svarīgi tas, ka šī grupa tiks veidota, un šeit var pie, pievienoties Šeiferas kundzei. Šī ir pirmā reize, kad Eiropola tagad tiks pakļauts demokrātiskajai kontrolei, uzraudzībai, un, manuprāt, ir tiešām vērtīgi, ka uh, valstu parlamenti tiek iesaistīti šajā procesā, jo īpaši tādēļ, ka viņiem nāksies pārbaudīt, kādu informāciju valstu poli policijas iestādes nosūta Eiropolam, un viņiem nāksies uh, pievērst uzmanību izpildlēmumiem, ko pieņem policija un valsts iestādes, balstoties uz no Eiropola saņemto informāciju, un turklāt par, valstu parlamentiem noteikti noderēs uh, sāziņa, um, izpratni par to, kādas ir problēmas citās valstīs, kā darbojas uh, tiesības sargājušās iestādes, izlūgu dienesti. Un arī pateicoties šai struktūra, šīs struktūras esamībai, viņiem būs iespēja vērtēt, vai Eiropola darbs at, uh, atbilst subsidiaritātes principiem, lai tas tā tad ne, nepārkāptu noteikto mandātu un arī proporcionālitātes princips, vai tiek ievērots. Uh, Tā kā mums jau ir ideja par trojkas priekšlikumiem, tātad 62 cilvēku grupa, kas tiekas uh, reizi gadā, divu, trīs dienu garumā varbūt, kādā veidā tas ir salīdzināms ar valstu parlamentāro un neatkarīgo uzraudzību pa policijas struktūrām un uh, izlūk dienestiem. Ja paraugāmies uz uh, lielā vairuma nacionālo komiteju mandātu, tad viņi pārsvarā koncentrējas uz savas uh, policijas uh, un iekšējā drošības dienestu uh, struktūru, likumdošana un tiek pārbaudīts, vai policija un nacionālie drošības un izlūkdienesti atbilst tiesiskuma principiem. Daudzās struktūrās uh, pilsoņi jau uzskata, ka policija vai kāda no šīm struktūrām ir pārkāpusi viņu tiesības, tad var arī par tiem sūdzēties. Kopumā runājot šīs parlamentās struktūras, tajās parasti ir no 5 līdz 10 uh, locekļiem, nu, un tas tāds vidējais rādītājs. Un kas tad parasti ir sastāvs? Pārsvarā tur ir um, profesionāļi, kam ir um, tātad, um, šis fonds aktuāls. Uh, um, darbā, bet nevienmēr un neobligāti. Un demokrātiskās leģitimitātes dēļ uh, ir būtiski nodrošināt arī politisko partiju pārstāvību. Visām uh, šīm struktūrām ir 5 līdz 10 uh, cilvēku personāls bez izņēmuma. Uh, Nu, ir nelielas atšķirības, tātad tur ir administratīvais personāls un eksperti, kas tiek piesaistīti. Cilvēki, kas ir specializējušies šajos jautājumos, akadēmiķi vai kā citādi. Un dažās valstīs, apvienotajā karalistē un arī Norvēģijā, piemēram, viņi var piesaistīt arī ekspertus katrā gadījumā uh, katrā lietā atsevišķi. Tātad tas nav pastāvīgs personāls, bet ir cilvēki, ko var aicināt piedalīties komitejas darbā, ja tas būtu nepieciešams. Tikšanās biežums, arī tur uh, situācijas atšķiras dažādos parlamentos, bet kopumā varam teikt, ka Vācijā reizi mēnesī, reizēm divreiz mēnesī. Nu, tas, protams, atkarīgs no tā, cik bieži parlamenta plenāra sesijas notiek. Nu, tāda tā kopējā situācija. Daudzās valstīs šīs sanāksmes ir slēgtas tīri tādēļ, ka viņi nevēlas uh, uh, piesaistīt pārmērīgu mēdīju uzmanību. Uh, un lai šī galu galā arī struktūra var darboties arī ārpus slēgtajām durvām, bet durvīm, bet ziņojumi, kas tiek publicēti, ir publiski, Un, ja nu tiek lemts, tad uh, reizēm šīs sanāksmes tiek noturēts arī uh, atvērtā veidā. Daudzas no komitejām sadala savu darbu, konkrēti deputāti specializējas vai izmantojot referents sistēmu vai apakšgrupu sistēmu. Un vēl nobeigumā gribētu runāt par piekļuvi informācijai. Visās Eiropas Savienības dalību valstīs par uh, deputātiem ir pieeja klasificētai informācijai. Un lielajā vairumā uh, ir um, tātad šis apstiprinājums. Uh, dažās dalībvalstīs notiek pārbaudas procedūra, bet nu, Eiropas Savienībā tas tā reti gadās. Lielais uh, vairums parlamentu, un tieši tāpat kā jūs, jums ir, uh, tātad pateicoties mandātam, jau tāda pats par sevi saprotams, ka pieeja klasificētai informācijai. Personāli gan tas neatiec, tas ir. Uh, administratīvais personāls, tādēļ viņiem ir jāaiziet pārbaudas procedūra. Un, ja paraugāmies uz metodēm, kas tiek izmantotas, tad kā jau parasti darbā ir uzklausīšanas, izmeklēšanas, um, uzraugāmo dienestu apciemojumi, tikšanās ar vadību. Uh, tikšanās ar tiem, kas um, tātad strādā pamatlīmenī un regulāri tiek izstrādāt ziņojumi. Nobeigumā gribētu tikai secināt, ka ja jūs Eiropas uh, un nacionālā līmenī vēlaties, lai šis būtu, uh, šī būtu struktūra, kas var reāli darboties, tad ir trīs lietas, kas jāatcerās. Jo mazāk biedri, jo labāk. 62 jau, nu, tā pārdaudz, es teiktu, no savas puses gandrīz tāds mini parlaments jau sanāk. Un, ja tas tiekas tikai reizi gadā, 62 vai pat vairāk uh, cilvēku, tad es to nu, sauktu par konferenci, nevis par kontrols iestādi. Tā bija otrā lieta, ko gribēju aicināt jūs paturēt prātā. Un trešā lieta, nu, varbūt biežāk vajadzētu tikties Un paralēli šīm sanāksmēm vajadzētu būt tātad apakšgrupām referentiem, kas specializētos konkrētos jautājumos, kas tad pēc tam tiktu atrunāt šajās retākajās sanāksmēs tā padziļinātāk. Nu, migrācija, organizētā noziedzība, um, lielvaras. Uh, um, kaimiņos, um, attiecības ar kriminālu organizēto noziedzību jūsu valstīs, ja jūs gribat padziļināties, strādāt, tad nepieciešama būs referentu sistēma. Nobeigumā gribētu teikt, ka, manuprāt, esat uh, tikuši tik tālu, ka tagad strādājat pie reglamenta izstrādes aptuveni. Nu, tas būs ļoti aktuāli tam, kāds beigās būs rezultāts. Un, manuprāt, ja jūs varbūt uh, tomēr nonāksiet pie lēmuma, ka deputātu, tātad šo dalībnieku vajag vairāk, bet tā tikšanās reiz būs retāks, nu tad arī to vajadzētu atrunāt reglamentā. Un starp šīm sanāksmēm ir jāorganizē citas tikšanās darba grupas un tā tālāk. Man tiešām interesē, kāds tad beigās būs jūs noteikties reglaments šai struktūrai. Lielas paldies! Paldies, pēdējais runātājs! Pirms jūs uzklausām Ires Treņa Liniča iekšējās politikas un nacionālās drošības komitejas pārstāve Horvātijas parlamentā. Lūdzu. Hvala lijepa. E, poštovani kolege, drago mi je... Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi, esmu gandarīti par iespēju stāties e, šodien jūsu priekšā un izklāstīt Horvātijas e, pieredzi šajā sak sakarā. Manuprāt, iepriekšējais runātājs precīzi izklāstīja lietas, kādas tās norit, kā tās norit Horvātijā. Tad, kad mēs uh, izveidojām savu likumdošanu trīs virzienos, kurus pārvalda konstitūcija un kas ir sadalīti reģionālajos dalījumos saskaņā arī tā saucamo eh, līdzsvaru pārvaldes sistēmu. Eh, cita starpā Horvātijas parlaments pārauga visas struktūras, uh, kas atbild par šo jomu, un valdība atskaitās parlamentu priekšā. Tāpat arī valdības pārstāvji ir atbildīgi par savas valdības pieņemtajiem lēmumiem. Tādā veidā mēs kontrolējot valdības aktivitātes un ministru aktivitātes Horvātijas republikā eh, nodrošinām arī policijas kontroli uzraudzības līdzekļi. Es e, notiek e, vai nu attiecībā uz visu valdību kā tādu vai atsevišķiem ministriem. E, Horvātijas valdības kontroli norit ne tikai caur šiem līdzekļiem, taču tomēr tie ir visbiežāk lietotie. Horvātijas pilsoņi tāpat uzskata, ka ir ļoti nozīmīgi, lai būtu ikgadēji atskaita no iekšlietu ministra par policijas aktivitātēm un kontroli, ko veids Nacionālās drošības komitejas kā arī tiktu sniegtas atbildes iedzīvotājiem. Kā tu tiek īstenot parlamentārā uzraudzība? To veids eh, pār visām eh, policijas aktivitātiem. Jau kopš 90. gada ir eh, likumisks pienākums iekšlietu ministram atskaitīties valdībai un Horvātijas parlamentam. Tomēr Arī likumdošana nosaka atbildību par aktivitātēm, bet eh, precīzi eh, norāda gads, gadēju atskaišu sniegšanu. Tāpēc gadu garumā ir eh, notikusi parlamenta kontrole, bet nav bijušas debates. Pirmais teksts tika pieņemts 90. gadā Tāpat eh, ziņojums tiek iesniegts divas reizes gadā Horvātijas parlamentam par visām aktivitātēm, kas tiek veiktas. Un pastāv iespēja arī šādu ziņojumu sagatavot biežāk. 2011. Eh, gada likumdošana likums par policiju ir paturējis spēkā šo pienākumu un Eh, šobrīd eh, gadskārtējais ziņojums par policijas aktivitātēm ir jāiesniedz, un tas tiek iesniegts Nacionālajai drošības komitejai. Taču eh, Horvātijas parlamenta reglamentā ir norādīts, ka pašreiz Horvātijas parlaments īsteno uzraudzību pār policijas darbu. Iekšlietu ministrs regulāri iesniedz ziņoja par iepriekšējo gadu. Un ir arī norādīts tas, kā iekšlietu ministrija kontrolē direktors un nevis ministrs atbildīgā persona iekšlietu ministrijā saskaņā ar konstitūciju atbild pār sevis veikto, tomēr katru gadu parlamentā ir jāizstāv savs ziņojums. Nacionālā drošības komiteja atbild par iekšlietām un katru gadu diskutē eh, un pēc tam pieņem vai nepieņem gadu pārskatu un nosūta savu slēdzienu Eiropas parlamentam pār ziņojumu pieņemšanu vai noraidīšanu. Tādā veidā tiek īstenota kontrola pār policijas darbu katrā gadā. Parlamenta uzraudzība ir valstīta arī uz pilsoņu ziņojumiem. Tas var notikt tieši vai netieši. Iekšējā uh, politika Nacionālās drošības komitejā ir balstīta arī uz pilsoņu lūgumrakstiem iesniegumiem, norāda uz policijas darba trūkumiem attiecībā pret juridiskām vai fiziskām personām. Tāpat arī Šī komiteja rīkojas ņemot vērā ieteikumus no citām struktūrām un arī attiecas uz struktūrām, kuru darbā varētu būt trūkumi. Tā skaitā ir mūsuprāt svarīgs informācijas avots kā anonīmie ziņojumi, kur personas tādu vai citu iemeslu dēļ nevēlas atklāt savus vārdus un personas datus. Iepriekšējā mandāta laikā Horvātijas parlamentā tas ilga tikai sešus mēnešus. Horvātijas parlaments ir skatījis deviņus šādu veidu iesniegumus, balstoties uz lūgumrakstā smagumu Eh, uzraudzības darbu var veikt tieši vai netieši. Tāpat arī pastāv iespēja lūgt iekšlietu ministriju pārbaudīt visus eh, ziņojumus vai eh, norādes tajā vai citā iesniegumā attiecīgajai ministrijai atsevišķos gados. Um, iesniegums ir tik sarežģīts, ka ir nepieciešams piesaistīt vēl citas organizācijas, piemēram, Eh, valsts eh, prokuroru vai korupcijas eh, novēršanas vai iestādi vai ārlietu ministriju. Tad, kad fakti tiek pārbaudīti, tiek nosūtīta atbilde, kas tiek nosūtīta iesnieguma iesniedzējam, un redz, tas ir pēdējais solis, jo ļoti bieži iesniedzēji ir apmierināti rezultātiem, taču, ja tā pretējā gadījumā policijas darba kontroli var īstenot arī citas struktūras, kas atbild par policijas darbu, piemēram, ombuds vai iekšlietu ministrijas iekšējais dienests, kā arī vēl komiteja, kura strādā ar šādiem iesniegumiem. Daļa iesniedzēju norāda uz jauniem faktiem un pierādījumiem, un tad tiek lūgts ministrijai veikt papildu izmeklēšanu. Šis process turpinās līdz iesniedzējs saņem apmierinošu atbildi. Tāpat arī komiteja var, vēl, var veikt netiešu uzraudzību un šajos gadījumos. Tā notiek, kad ir ne tikai sabiedrības, bet arī politiska interesētība lai novērstu kādus trūkums vai nepilnības. Piemēram, tika veikta netieša kontrole pēc iesnieguma saņemšanas no personām, kas norādīja uz nelikumīgu policijas darbību eh, pret fiziskām personām. Eh, tika izveidota darba grupa kontrole veida, apmeklējot atsevišķas valsts struktūras un pārbaudot tā darbību. Piemēram, e, nopratinot iesaistītās personas. Šo nopratināšanu saturs un pierādījumi ir izmantoti, lai pieņemtu lēmumu par to, vai bija vai nebija likuma pārkāpums, un visos gadījumos uh, Netkarīgi no to, vai atzinums par iesniegumu ir pozitīvs vai negatīvs, iesniedzējs saņem rakstisku atbildi. Lai izvērtētu atbildi, tiek iesaistīta arī ministrija, ir bijuši atsevišķi krimināls vajāšanas gadījumi. Tādā gadījumā tiek iesaistīti atbalsta valsts prokuratūra. Šādā darbā kurā iesniegumi ir ļoti nozīmīgi, iesniegumi tiek piesaistīts eh, arī parlaments, Ļoti bieži tiek saņemti iesniegumi no pilsoņiem, neredz tiek norādīti trūkumi. Norādīts uz trūkumiem policijas darbā, un tāpēc kontrole tiek pienācīgā veidā īstenota mūsu struktūrās. Paldies pār eh, jūs izklāstu. Vecos laikos zālē tika piedāvāta kafija, bet tā kā ir samazināts budžets, tad. Tād Eh, mēs bez jebkādiem eh, turpmākiem komentāriem norādīsim, ka zāles ārpusē ir pieejams kafijas automāts. Ja jūs vēlaties, ka tas kafejs, tad droši dodieties uz eh, pie šī automāta. Mums pats likumdošanas priekšlikums būs aprīlī vai maijā, ja es nemaldos, bet tagad mēs no jums labprāt uzklausīsim viedokli par priekšlikumu, tāpat arī komentārus un aicinu atkal visus iekļauties e, divās minūtēs vārds vismaz Okīven kungam. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu jautāt, vai uzdot tātad vairākus jautājumus par šiem priekšlikumiem. Šis uh, kontroles grupas uh, sastāvs un nacionālo parlamentu pārstāvību. Šeit ir paredzēts, ka divi deputāti no nacionālā parlamenta, un ja ir divas palātas, tad no katras palātas pa vienam deputātam. Bet tik pat precīzi nav atrunāts, kas būs šie seši Eiropas parlamenta deputāti, kur ietilp šajās 60 divos uh, grupas locekļos, pēc kādā ar kādu metodi tiks izraudzīti šie Eiropas parlamenta deputāti. Tālāk runājot par sanāksmu skaitu. Es uh, ievadā Eh, šīs dienas brīfingam lasu, ka ir ļoti būtiski, lai Eiropol tiktu pakļauts atbilstošai eh, demokrātiskā kontrolei un mēs eh, tātad šeit ir runa nevis vispār kaut kāda kontrola, bet atbilstoša demokrātiskā kontrole, un vai tiešām to var nodrošināt, ja gadā notiek tikai viena sanāksme. Eh, ja eh, šāda scenārija gadījumā, tad eh, mēs visticamāk apspriest tikai gada pārskatu un nebūtu patiesi iesaistīti Eiropola uzraudzībā vai attiecībā uz jaunākiem attikumiem vai Uh, īstenoto praksi. Es gribētu zināt, kā ir paredzēts informēt šīs grupas uh, locekļus par jaunāko attīstību Eiropola darbībā un uh, kāds būs tas mehānisms, kuru izmantojot tiks noteikts vai nepieciešams sasaukt otro, jeb ārkārtas sanāksmi. Uh, uh, gadā. Paldies! Tagad Hamerberga kungam vārds, viņš pārstāv Zviedriju. Paldies, priekšstādētāji, godātie kolēģi! Kā jau vairāk kārt ir uh, teikts, uh, šajā sanāksmē šī sadarbība ir absolūti nepieciešama. Mēs a, uh, saskaramies ar uh, krimināla, es atvainojos, kibernoziegumu skaita strauju pieaugumu. Un, protams, svarīga ir arī vietējā policijas darbība, bet ir svarīgi īstenot uh, sadarbību un veikt pāraudzību bet tai ir jābūt uh, efektīvai pāraudzībai, nevis kādai, kādai grupai, kas sanāk šād un tad uz sanāksmēm un uh, paši sevi uzslavē. Tādēļ ir ļoti būtiski, lai lielākā daļa šīs grupas eh, locekļu būtu no nacionāliem parlamentiem, jo šie cilvēki zina, kā strādā vietējā un nacionālā policija. Tālāk jaunas struktūras ir paredzētas sekretariāts un uh, sekretariāta izmaksas, tas jau pats par sevi nenodrošina efektivitāti. Mums ir jāpanāk, lai uh, būtu arī kompetenti deputāti iekļauti šajā grupā. Pašreizējais uh, Eh, skaitliskais sastāvs šķiet eh, atbilstošs, tātad divi, trīs deputāti no katra parlamenta, tas ir pamatot, nevar būt pārāk eh, liels šis skaits, un tikšanās sanāksmes vienu vai divas reizes gadā arī ir pieņemami, bet Zviedrijas pusi nedaudz vienmēr satrauc ierosinājumi, vienmēr jau, veidot jaunas struktūras, par kurām nav īsti zināms, ko tās darīs un kā tās darbosies. Paldies, eh, Pērēs Lapazana kungs no Spānijas. Muchas gracias. Eh, nosotros. Paldies. Mēs Spānijās bija viena no valstīm, kura neatbildēja uz uh, uh, anketas jautājumiem, ņemot vērā uh, to, ka at, tā brīža konjunktūrā labāk bija sagaidīt eh, notikumu tālāko attīstību. Un šobrīd mēs gribētu sniegt atbildu uz anketas jautājumu. Mēs aicinātu uh, biežākas eh, sanāksmes, vienreiz gadā ir pārāk maz un aicinātu to skaitu palielināt. Par dalībnieku skaitu mēs uzskatām, ka divpalātu, eh, div, divkameru eh, parlamentu valstīs būtu nepieciešami četri parlamentārieši, divi no uh, senāta, divi no apakšpalātas. Kolēģis Dievs Demera norādīja, ka vēlētos veidot nelielu struktūru, bet būtu labi, ja ik viena valsts paredzētu savu pārstāvu sanāksmēs, un tādā veidā mēs varētu labākā veidā um, izpildīt prasības. Tāpat arī mēs uzskatām, ka šo priekšlikumu Eh, nolūks ir nodrošināt labāku kont parlamentāro kontrolu un nevis pārvaldības struktūru. Mēs domājam, ka divas sanāksmes gadā un četri deputāti no valsts būtu labs ieteikums. Tāpat arī mēs uzskatām, ka uh, būtu iespējams veidot kopīgo prezidentūru gan no Eiropas, gan rotējošās prezidentūras puses. Tādā pat veidā notiek, tādā pašā formātā notiek citas sanāksmes Eiropas Savienībā, un mēs uzskatām, ka tas formāts vislabāk atbilst mūsu valsts ieteikumiem. Man from Germany, please. Yes, Hartmann kungs no Vācijas priekšsēdētāji, kungs, kolēģi. Vispirms gribu sirsnīgi pateikties uh, referentam Diasam Demēram, kurš daudzus gadus uh, dažādos amatos ir ļoti nopietni strādājis pie šīs tematikas. Un viens šajā priekšlikumā ir ļoti skaidrs. Mums Eiropolam ir nepieciešamāks, plašāks pilnvaras, un uh, tās ir jāpiešķir, uh, lai Eiropol var darboties, bet ir arī runa par uzticību. Uzticība uh, ir iespējama tikai tad, ja papildu pilnvaras tiks līdzsvarotas vai tās pavadīs arī papildus kontrole vai uzraudzība. Un to uh, mēs no uh, uh, Vācijas puses arī atbalstam. Bundestāgs ir sagatavojis detalizētus priekšlikumus, un mēs uzskatām, ka ir jānoskaidro virkne jautājumu līdz decembrim, bet uh, tad jau vēl viss nebūs uh, padarīts. Es domāju, ka mums būtu jāsanāk kopā vēl vienu reizi, lai uh, uh izskatītu šo priekšlikumu. Mēs uzskatām, ka šajā grupā svarīgi ir garantēt arī uh, eh, mazākumtiesības garantēt tātad. Uh, protams, ir uh, eh, jānosāk minimums četri deputāti. Ir jābūt no vienas puses efektivitātei, bet ir jābūt arī pārstāvniecībai, jo pretējā gadījumā šo uh, grupu nevarēs uztvert nopietni un tas neradīs uzticību, un tādēļ ir jārod uh, veids, kā pirms vēl šī grupa sāk darboties, lai eh, noskaidrot, kā tiek garantētas minoritāšu tiesības un kā tiks organizēts eh, darbs eh, policijas darbs ir gan Eiropas līmeņa jautājums, gan lielā mērā tas ir arī nacionālās atbildības jautājums. Paldies, tagad Lamoro kungs no Itālijas. Kolēģi, kolēģi, ir un... Dārgie kolēģi, nacionālajiem parlamentiem Lisabonas līgumā noteiktā loma tieslietu un uh, droš, drošības jomā nozīmē, ka citas starpā parlamentiem ir jāuzņemas atbildība. Un patiesībā mēs esam tie, kas ir atbildīgi par to, ka tiek nodrošināts, ka parlamenti pilnībā veic uh, kontroli pār pamatbrīvībām. Un šeit uh, runājam ne tikai par atbildību, bet par parlamentu kontroli. Uh, Un tā ir iespēja, kas dod mums iespēju veidot uh, tādu kopīgu telpu, kur apmainīties ar idejām. Mēs pagājuši septiņi gadi kopš Lisabonas līguma, un tā ir cīņa pret terorismu nozīmē, ka mums jāstrādā kopā. Lai nodrošinātu, ka mēs ar šādu sadarbību pasniedz, uh, sasniedzam pēc iespējas lielāku efektivitāti, gribētu pateikties Trojkai par paveikto darbu, par šī priekšlikuma noformulēšanu, un man ir uh, um, vēlme pieskarties vairākiem aspektiem, nu, piemēram, zināšanas šajā kopējā parlamentārā komitejā. Tika runāts par to, ka ir jābūt līdzsvaram starp to, ka ir jārī, jāspēj rīkoties efektivitāti, efektīvi un konfidenciāli, bet tajā pašā laikā jāņem vērā politiskās struktūras, politiskā kontrole. Tā ir jāļauj mums sekot Eiropola darbam Tādēļ varu pievienoties tam, ko minēja iepriekšējie runātāji, paturot prātā mūsu teikto. Delegātiem no dažādajām uh, kamerām un Eiropas parlamenta ir jābūt specializētu komite, komiteju biedriem savos parlamentos. Tādējādi mēs uh, nodrošinātu secīgumu, jo īpaši, ja tie ir locekļi, kas tiek iecelt uz visu sasaukumu, kas attiec uz darba grupu, tad uh, cik vien iespējams daudziem parlamenta deputātiem vajadzētu piedalīties, nu, paturot prātā ierobežojums, protams. Kas attiecas uz kontrolas grupu, tur jābūt apakšgrupām, kas specifiski strādātu pie Eiropas Savienības prioritātēm, domājot par terorismu un organizēto noziedzību. Tika teikts, ka būs tikšanās reizi gadā. Nē, nu, ja ir apakšgrupas, tad varētu ar to arī pietikt. Eiropas parlamentu varētu izmantot kā tikšanās vietu ārkārtas uh, sanāksmēm. Un, manuprāt, tādējādi mums izdotos nodrošināt viedokļu apmaiņu, kas ļautu mums iespēju uzraudzīt šo struktūru, kas ir ļoti svarīgi, paturot prātā milzīgos drošības izaicinājumus nacionālā, reģionālā un Eiropas līmenī, kāds ietekmē pilsoņus. Lielas paldies! Thank you very much for giving me the floor. I want to thank all the panelists and I want to... Engels Luksemburgos. Liels paldies, paldies par iespēju izteikties. Gribētu pateikties Slovākijas prezidentūras pārstāvjiem, paldies arī Dievs Demeras kungam no Eiropas parlamenta, kas ir eksperts šajos jautājumos. Gribētu norādīt uh, uz sadarbības garu šajā darba grupā un atgādināt, ka paveiktais darbs pilnībā atbilst pakāpeniskajai ceļa kartē, par ko vienojās 2016. gada maijā visi uh, parlamenta priekšsēdētāji šajā speaker konferencē. Un, manuprāt, mums visiem ir pilnīgi skaidrs, ja paraugāmies atbildēm aptaujas anketai, mums visiem ir jā, jāvienojas, jāpanāk kompromiss, jāno, jānonāk pie racionāla risinājuma. Mūsu kopīgais mērķis ir izveidot efektīvu, mazu un specializētu kontrolas grupu Visi zinām, ka tīri politiski tas ir mūsu pienākums uzraudzīt Eiropolu darbu, jo īpaši kā tas skar pamatiesības, pamatbrīvības. Un tādēļ, manuprāt, esam parādā mūsu pilsoņiem nāk klējā tomēr ar tādu funkcionālu struktūru, nevis tādu pasākumu, kur reiz gadā viss sanāk kopā un parunājas. Manuprāt, ir arī pilnīgi skaidrs, ka atbilstoši mūsu šodienas diskusijām par pamatmodalitātēm, nu, piemēram, grupas sastāvs, cik bieži būs tikšanās, atrašanās vieta, jau tas ir pietiekami sarežģīti, un tādēļ es personīgi uzskatu, ka mums nevajadzētu varbūt pārsteigties šobrīd. Un gribētu arī atgādināt, ka uzdevums un misija šai grupai ir precīzi atrunāt 51. pantā jaunajā grupas regulā. Tieši tādēļ visi pārējie praktiski apsvērumi, kas ir izskanējuši no kolēģi puses, būtu jārisina. Uh, grupas ietveros. Sekretariāts, piemēram, konfidencialitātes kodeksts, citi saistīti jautājumi. Manuprāt, grupa ir tā, kurai vajadzētu par to lēmt. Jau iepriekš pagātnē ir bijis pietiekami sarežģīti panākt vienprātību saistībā ar citu parlamentāro struktūru, reglamentu, bet es domāju, ja mēs ķeramies pie darba, sākumā vienosimies par pirmajiem soļiem un tad pēc tam grupa uh, sanāks kopā, cik drīz vien iespējams. Mums ir ceļa kārta, ko mums izskaidroja Fantneres kundze, un tieši tādēļ es domāju, ka jāiet vienkārši uz priekšu atbilstoši ceļa kārtai. Paldies! Paldies! Eiropas parlamenta vārdā Lopes Agilāra lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Man ir jautājums Borna kungam. Es, man interesēja šī uh, salīdzinošā analīze par uh, dažādām uh, vienībām, runājot par parlamentāro kontroli, par policijas sadarbību. Tātad jūs runājāt par uh, dalību, pilnvaru termiņu, atbildības sadali starp dažādām grupām. Uh, bet uh, patiesībā šajā salīdzinājumā neparādījās tāds uh, elements. Uh, uh parlamentārās kontrolas aptvērums un saturs un uh, arī kādas uh, sankcijas var noteikt, ko, kādu secinājumus var izdarīt no šīs parlamentārās kontroles un uh, kā tiek prasīta politiskā atbildība. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs elements, uh, lai varētu veikt salīdzinošo analīzi, jo vairumā Nacionālo parlamentu šāda parlamentārā kontrole nozīmē parlamenta atbildību un tās iekļaušanu Um, tas, ka tiek prasīts, lai atkāps no amatā uh, atbildīgie, ja ir uh, uh, bijusi neveiksmīga darbība un nav nodrošināta atbilstoši parlamentārā kontrole, un šīs grupas nav atbilstoši darbojušās. Tātad, lai mēs varētu izveidot kopīgu grupu starp Eiropas parlamentu un uh, nacionāliem parlamentiem, lai pāraudzītu Eiropolu darbību, kāda būtu jūsu pieeja? Paldies! Tagad Lords Salīs no apvienotās karalistes. Paldies, priekšsēdētāji. Es pateicos par to, ka jūs augstu vērtējat uh, Lordu palātas veikumu šajā jomā. Mēs arī gatavojam jaunu ziņojumu par uh, Uh, drošības uh, jautājumiem politi policijas darbībā Brexit kontekstā. Runājot par šo kontroles grupu, ir uh, arī jādomā par to, kādām visām grupām būtu, būtu, jāpārstāv, būtu jābūt pārstāvētām. Svarīgs jautājums ir arī, cik bieži šie uh, šīs sanāksmes notiks. Tā varētu būt arī kā konference, kas uh, notiktu trīs dienas gadā, bet labāk varbūt būtu sākt ar uh, sanāksmēm divreiz, kā tā ir. Daudz uh, varbūt, lielāka varbūtība, ka īsākā aprobežojoties ar īsākiem starplaikiem, var uzlabot kontrolu efektivitāti bet mums ir jārunā par tiesiskumu un ne tikai par tā darbību, bet arī par uztveri. Tātad mums ir jārīkojas tā, lai arī pilsoņi būtu informēti. Un mana valsts nolēma izstāties no Eiropas Savienības tādēļ, ka bija radies iespējas, varbūt nepatmātots iespējas, ka uh, dažādas iestādes nebija atbildīgas par savu rīcību. Un tādēļ ir svarīgi nodrošināt, lai vēlēti pārstāvi gan uh, nacionālā, gan Eiropas līmenī darbotos atbildīgi. Paldies! Tagad gribu sveikt arī Ivetu Kuperu, kas nu pat ir ievēlēta par iekšlietu komitejas priekšsēdētāju manas valsts parlamentā. Tālāk Nordkvist kungs no Dānijas. Paldies! Dānijā, nu, mēs eh, nezinām īsti, kāda ir mūsu situācija attiecībās ar Eiropolu, bet tāpat laikā ir ļoti svarīgi uh, Uh, saņemt informāciju, informācija ir vārā un tas sakāms par Eiropol jaunajām pilnvarām. Nu, jautājums, vai, vai šis uh, skaitliskais sastāvs ir atbilstošs vai nav, bet vēl svarīgāks jautājums ir, kā šis darbs tiks īstenots, kā šī parlamentārās kontrolas grupa uh, Uh, izvēle, izraudzīsies tos jautājumus, kam tiks pievērsta uzmanība. Nu, mēs varam, protams, diskutēt vai palie, palielināt šo skaitlisko sastāvu vai uh, rīkot vienu vai divas sanāksmes gadā, bet daudz svarīgāk jau ir tas, kas notiks starp šīm sanāksmēm, kā šis, kā šis darbs reāli norisināsies. Paldies! Tālāk te arī Kabras kungs no Eiropas parlamenta. Da, esam dzirdējuši daudzas interesantas lietas jau līdz šim, bet es pievērsīšos pāris punktiem, kas ir ļoti būtiski, lai šī ko, kopējā kontrols grupa darbotos veiksmīgi. Pirmkārt, parlamenta mazākumam ir jābūt pārstāvētam šajā kontrolas grupā. Un tām ir jādod iespēju paust savus viedoklis. Tas ir ļoti svarīgi, domājot par šīs komitejas sastāvu un darba mm, noteikumiem attiecībā uz kvorumu, izmeklēšanas komiteju izveidi un tā tālāk. Otrkārt, plaša piekļuve informācijai ir jāgarantē visiem parlamentiem un visiem deputātiem attiecīgajos parlamentos. Treškārt, kontrolē jāveido uzticība. Tādēļ ir jābūt ciešām saiknēm ar pilsoņiem, jānotiek atklātām sanāksmēm, atklātām ekspertu uzklausīšanām. Varbūt mums būtu arī cieši jāsadarbojas ar um, Eiropas pamatiesību aģentūru. Tālāk. Uh, šim nevajadzētu būt ļoti uh, daudzskaitlīgam veidojumam, ja vēlamies uh, efektīvi darboties. Tā kā uh, Dažās dalība valstīs ir tikai vienas palātas uh, parlaments, un uh, ja sanāksme notiks tikai reizi gadā, varbūt tās ilgums būs divas dienas, es ierosinu ierobežot uh, locekļu skaitu, varbūt tas atkal radīs uh, uh domstarpības, jo tas eh, manis teiktais būs pretrunā ar citu runātāju teikto, tad es ierosinātu šīs grupas skaitlisko sastāvu, lai tas eh, nepārsniegtu 30 deputātus, viens no katras dalību valsts un seši Eiropas parlamenta deputāti. Un varbūt sākuma referents un ēnu referenti, kuri strādāja pie Eh, šīs eh, regulas Eiropas parlamentā varētu būt tad arī Eiropas parlamenta pārstāvji. Tautskungs no Ungārijas. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Ungārijā mēs esam pārliecināti, ka migrācijas spiediens un terorisma draudi ir tās jomas, kur, eh, kur mums būtu jādarbojās. Un tieši uh, izmantojot uh, Eiropol sadarbību kriminālu lietu izmeklēšanā un uh, jācīnās pret terorismu. Mēs strādājam pie jaunās Eiropola regulas, lai paplašinātu Eiropola pilnvaras, lai labāk varētu cīnīties pret terorismu un pārobežu noziegumiem. Cīnoties pret terorismu, mums ir Eh, jā, vēršas arī pret tiem, kas palīdz teroristiem. Mums ir jāapkopo informācija, tā jāanalizē un tāda šī informācija jānodod dalību valstīm. Tikai tad mēs varēsim kopīgiem spēkiem rīkoties. Un šī parlamenta kontrola, par ko mēs diskutējam šobrīd, ir arī ļoti būtiska. Un mēs ceram arī sasniegt zinām progresu šajā jomā. Ko vēl piebilst? Es uzskatu, ka nepietiek ar vienu sanāksmi gadā. Mums būtu jāsatieks vismaz divreiz gadā, lai nodrošinātu efektīvu parlamentāro kontroli. Varbūt pat ar divām sanāksmēm gadā būs par maz. Tālāk ir jāpadomā par to, lai uh, rotējošā padomas prezidentūra arī uzņemtu, pārņemtu attiecīgi šīs grupas prezidentūru. Tāpat būtu arī jāattiecina priekšsēdētāja konferences noteikumi uz šo grupu. E, Emisos Kipras pārstāvis nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs Kiprā uzskatām, ka ir ārkārtīgi nozīmīgi noteikt parlamentārās kontrolas grupas prioritāti. Es kādā veidā tā īstenos savu lomu attiecībā uz um, locekļu skaitu, kā jau norādīja Dijas Demēra, ir būtiski nodrošināt uh, organizācijas elastību. Tomēr minimums ir divi pārstāvi no katra parlamenta plus divi aizvietotāji. Līdz ar to mēs jau esam nonākuši līdz 62 eh, locekļiem. Sanāksmēm ir jānotiek vismaz divas reizes, jo šī organizācija nebūs ar sekundāru lomu un tai ir jāspēj sanākt kopā efektīvā veidā. Ikvienai dalībvalstī ir jāparedz pietiekama elastība, lai izvēlētos tos, lai izvēlētos savus pārstāvis un kāda būs to pieredze un prasmes. Līdz ar to arī dalībvalstīm ir jāapzinās, cik nopietna loma šai grupai piekrīt ārkārtas sanāksmes. Ir jāparedz iespēja noturēt un ir jādomā par iespēju nodrošināt visplašāko pārstāvību. piekļuvi informācijai, vai tā ir privileģēta vai nodrošināta, tas ir jāskatā. Tāpat arī konfidencialitāte ir jārespektē tieši tāpat kā Nacionālo parlamentu gadījumā. Paldies, kolēģi! E, es aizmirsu jums norādīt, ka šai sanāksmī var sekot stra straumēšanas režīmā. Es aizmirsu to jums norādīt sanāksmes sākumā. Nākošais runātājs ir eh, Sebāras kungs. Gerbimi kolegos, iš tiesų kalbėjusieji. Paldies, eh, kolēģi. Eh, diskusijās izskanēja vairāki būtiski jautājumi, un es gribētu pieskarties dažiem no tiem. Šodien mēs runājam par jaunu aktivitāti, kurā iesaistīsies Eiropas un Nacionālajie parlamenti. Mēs vēlamies, lai tā būtu veiksmīga. Mēs zinām, ka e, līdzīgi uzdevumi ir Eirojusts priekšā, un mums tāpēc ir ļoti rūpīgi jāizplaut no savas aktivitātes, jāparāda dalībvalstīm un mūsu parlamentiem, ka to loma ir nozīmīga un ka tiem ir iespēja iestekmēt procesu. Mēs dzirdējam dažādas viedokļas par grupas lielumu. Grupas lielumam ir jāatspoguļo atrisinām uzdevuma apjoms vai šeit būs runa tikai pār uzklausīšanām, vai šeit ir runa pa, vairāk par eh, darbību Nacionālo parlamentu. Jo eh, lomā e tālāk izskanēja daudz par uzticību. Nac nacionālajiem parlamentiem. Šeit ir atkarīgs no tā, kā mēs atlasīsim pārstāvis. Ļoti mm, liela nozīme ir darbībai ar jūtīgu vai klasificētu informāciju, tāpēc mums ir jābūt piesardzīgiem runāt par grupas lielumu. Kolēģi, kas uzstājās pirms manis, norādīja to, ka Mēs varam strādāt arī apakškomitejās, reģionālos formātos, un mums ir jādomā par efektīvām darba metodēm. Paldies, vēl ir daži kolēģi no nacionālajiem parlamentiem, bet Futners kundze kavē uz uh, lidmašīnu, tāpēc es lūkšu atbildēt uz jautājumiem, un paldies, ka viņi palika tikai. Uh, ka viņa palika vēl līdz šim laikam. Tāpēc dosim vispirms iespēju Fontērs kundzei atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Sadāvā ženī kolegovijā. Priekšsādātāja kungs kolēģi. Savā vārdā un arī visas darba grupas uh, darb, vārdā gribētu jums visiem pateikties par komentāriem. Paldies par konstruktīviem priekšlikumiem. Mums ir milzīgs prieks, ka mūsu līdz šim paveiktais darbs darba grupas līmenī attiecībā uz kopējās kontrolas grupas darba modalitātēm jūsos uh, raisīja atsaucību. Uzklausot šodien paustos komentārus, noprat, ka lielais vairums var atbalstīt mūsu izvēlēto pieeju. Šodienas diskusijas parāda, ka par dažiem jautājumiem būs nepieciešams turpināt diskutēt, Darba grupa tagad mēģinās izanalizēt pilnīgi visus uzklausītos komentārus, arī tos, ko uzklausījām šodien, un līdz 16. novembrim, ne 16. decembrim nosūtīsim jums visiem jauno priekšlikumu. Dzirdējām arī konkrētus priekšlikumus šodien attiecībā uz jaunās darba grupas darbu. Un dažus no priekšlikumiem iespējams varēsim atrunāt arī kontrols grupas reglamentā. Darba grupa savā mandātā, savā mandāta ietvaros par prioritāti uzskata koncentrēties uz tiem svarīgākajiem elementiem darbā un atrunāt tos līdz 2017. Uh, gada mājam. Un mēs ļoti vēlētos saglabāt uh, nospraustu termiņu un līdz tam vienoties par pamatprincipiem tie paši svarīgākie elementi, par ko mums izdosies panākt kompromisu, tos noteikti laicīgi pieņemsim un tad turpināsim paralēli pārnāt pārējos jautājumus. Un viss, kas par ko būsim vienojušies, tiks iekļauts jaunajā teksta projektā. Liels paldies un uz redzēšanos! Jā, jebkurā gadījumā Fantneres kundzes uh, komanda paliek šeit. Mēs uzklausīsim vēl divus runātājus un process noteikti turpināsies. Bet jebkurā gadījumā liels paldies. Paldies, ka bija iespēja jebkādus komentārus dot. Tagad vārds Kozmopolī kundzei no Grieķijas. Lūdzu. Liels paldies priekšsādātāji. Kolēģi. Sākumā gribētu pateikties un uzslavēt darba grupu, jo īpaši Slovākijas prezidentūras pārstāvis milzu paldies par jūsu paveikto, palīdzot mums šajā darbā. Arī man būtu kādi komentāri. Par pirmo un otro jautājumu sākumā. Grieķijas parlaments var piekrist priekšlikumam. Mums šķiet, ka ir panākts apmierinošs līdzsvars starp Nacionālo parlamentu pārstāvību un Eiropas parlamentu. Ierobežots dalībnieku skaits nozīmē, ka būs iespēja reāli noturēt dialogu, reāli nodrošināt saturu un tādējādi iespēja nodrošināt arī konfidencialitāti. Par trešo jautājumu runājot, te gribētu norādīt, ka lielais uh, vairums parlamentu uzskata, ka vajadzētu divas teikšanās par, uh, gadā, tomēr nevis vienu. 22 iestājās par divām reizēm, divām tikšanās reizēm gadā, tikai desmit gribēja satikties vienreiz. Un, lai mums izdotos panākt kompromisu, varbūt piedāvātu, ka katra gada pirmajā pusgadā būtu sanāksme tikšanās prezidentūras valstī. Uh, un otrajā pusgadā tik mēs tiktos Eiropas parlamentā, tādējādi mums izdotos samazināt arī izmaksas. Jo arī prezidentūra organizē ekonomiskās pārvaldības uh, saistītas um, sanāksmes, un tādēļ mēs varētu izmantot arī um, parlamenta infrastruktūru. Tālāk, divas tikšanās gadā nozīmē, ka uh, Uh, locekļi, uh, kuriem būs jāiepazīstas ar ziņojumiem un dokumentiem, būs krietni plašāks iespējas to izdarīt atbilstoši reglamentam. Mūsu grupa katru gadu varētu sākumā izpētīt iepriekšējā gada ziņojumu, to izvērtēt. Un es aicinātu, lai šis ziņojums, lai tas tiktu iesniegts līdz uh, katra gada pirmajam pusgadam, un otrajā pusgadā mēs strādāt pie nākamā gada rīcības programmas. Tas ir tas, kā rīkojas mūsu pastāvīgā komiteja. Gal galā drošības jautājumi ir ļoti steidzami un svarīgi, un šajā jomā ir ļoti svarīga arī politiskā sadarbība. Mums ir lielākā mērā jāstrādā pie ar personu datiem aiz, saistītiem jautājumiem. Tādēļ ir nepieciešama pēc būtības tāda parlamentārā kontrole. Paldies. Šinovski kungs lūdzu Polija. Štrojce za te predstavione propozīcijas. Paldies, vēlos pateikties trijotnē par sagatavotajiem priekšlikumiem, arī par to eh, demokrātisko veidu, kā tika organizētas konsultācijas ar nacionāliem parlamentiem. No priekšlikumiem izriet, kā eh, tiek meklēts kompromiss un eh, tieši nacionālajiem parlamentiem būtu pašiem jāizlēmi, ko viņi deleģē šai grupai kā locekļus. Tālāk par uh, skaitlisko sastāvu šajā grupā. Mums no vienas puses ir jādomā par uh, rīcības spējām, bet no otras puses mums tāpat jāņem vērā, ka ja uh, mēs aprobežosimies ar diviem pārstāvjiem no katra parlamenta, tad nebūs iespējams atspoguļot dažādos viedokļus, kas ir šajos parlamentos, proti nebūs opozīcijas pārstāvju. Tādēļ es ierosinu iekļaut sešus pārstāvjus no katra parlamenta. Protams, tas nav tik vienkārši, bet uh, Uh, uh, Spānijas un Vācijas pārstāvji ierosina arī vismaz četrus uh, deputātus iekļaut no katras no katra parlamenta. Jautājums par to, kur šīs sanāksmes notiks, mums ir grūtāk piekrist nonākt um, trijotnes priekšlikumam, bet varbūt varētu būt kompromiss un notikt vairāk nekā viena sanāksme gadā, un tad varētu iekļaut principu, ka prezidējošā valsts uh, Uh, vienmēr organizē vienu sanāksmi un pēc tam uh, arī paredzēt otru sanāksmi, kas notiktu Eiropas parlamentā. Un tā tad būtu divas sanāksmes, viena prezidējušā valstī, viena Eiropas parlamentā. Paldies, sākumā vārdi Demēra kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es reaģēšu īsi un kodolīgi uz uh, jūsu sacīto, kas bagātināja šīs diskusijas. Uh, iesākumā es vēlos eh, precizēt, lai man atvēro tie, kuri zina, ko jau es sacīšu. Eiropolu nav piespiedu Mm, pasākumu īstenošanas aģentūra, un attiecīgi to nevar salīdzināt ar e, policijas darbu dalībvalstīs. Tas, ko kontrolēsim mēs, nav nevienas dalībvalsts policija, bet tā ir Eiropas aģentūra, kurai nav nekāda e, piespiedu e, līdzekļu savās pilnvarās. Eiropolu ir sadarbība, informācijas apstrāde un izziņas darbs. Tādējādi pamatā, lai visiem būtu skaidrs, kādu kontroli mēs īstenosim. Ja kā, ja kāds domā, ka mēs īstenosim kontroli par kādas no dalībvalstu policijām, tad izmetiet to no galvas, jo tas neatbilst patiesībai. Tāpat arī to nevar eh, salīdzināt. Un uh, Borna kungs uh, norādīja to. Uh, nevar salīdzināt ar bruņoto spēku demokrātisko kontroli bet eh, tomēr Borna kungs sacītais krietni bagātina to izpratni par to, kā notiek demokrātiskā kontrola cita veida institūcijām. Šeit mēs runājam par Eiropolu. Un tas ir mūsu vienojošais faktors. Tālāk. Uh, atbildes uz pavisam konkrētiem jautājumiem. Un pirmais no tiem, kas man šķiet ļoti būtisks, kā Eiropas parlamenta sarunu vidējiem, es sacīju, ka es respektēju un esmu solidārs ar e, trojkas kompromisu priekšlikumiem. Taču es nesmu mierā ar to, ka parlamentam ir seši pārstāvji. Kāpēc? Tāpēc, kā un kā to zina mūsu komitejas priekšsēdētājs, tās ir funkcijas, kas ir izveidotas no eh, padomas puses. Un cik eh, tad ir to, kas īsteno eh, no padomas puses, ir 60. Eiropas parlamenta deputāti nevar pieņemt to, kā sarunvedējs, kas ir piekāpies līdz sešiem Un tāpēc tas ir pirmais labojums, ko es gribu norādīt uz, un likt uz galda. Es varu rīkoties elastīgi, bet ar nosacījumu, ka trojka un nacionālajie parlamenti pieņem nelielu augstāku pārstāvību no Eiropas parlamenta puses. Jo, kā es to sacīju un kā, to, eh, kā tas izskanēja vairāk kārtīgi, 88. pants līgumā par Eiropas Savienības darbību, tas ir Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti, tāpēc nevar būt proporcionalitātes eh, Uh, trūkums Eiropas un nacionālajiem parlamentiem un vēl jau vairāk, tāpēc, ka Eiropas parlaments ir likumdevējs, līdz likumdevējs ar um, padomi. Es pilnībā atbalstu Nacionālo parlamentu būtisko lomu. Uh, viens no lielākajiem uh, trūkumiem mūsu Eiropas Savienībā ir Nacionālo parlamentu uh, iesaistīšanās trūkums un uh, dalībvalstu parlamentiem pilnīgi noteikti ir jāiesaistās ja Eiropas Savienības revitalizācijā un rekonstrukcijā. Un šobrīd pārvaldot krīzi un citās jomās, ko jūs visi tik labi pārzināt un kuras es neuzskaitīšu. Tālāk runājot par locekļu skaitu. Man šeit ir jāatkārto daudzkārt jau dzirdētais šodien, ka e, ir runa par nelielu struktūru, nelielu mazu kāpēc, tāpēc, ka tai ir jābūt darboties spējīgai, un tādā veidā mēs varam efektīvāk nodrošināt darbību. Un visbeidzot, daudzas bažas, kas izskanēja šodien, ir pakļautas un izriet no diviem jautājumiem. Viens no tiem jau ir labi zināms, tas ir 51. pants E, kas ar manu 200. grozījumu e, skaidri norāda šīs kontroles grupas kompetences. Tāpēc mēs vēlamies to, zinām to, ko mēs vēlamies darīt. Vēl e, citas bažas, kas skaidri izskanēja, ir, būs, izriet no nākošā attīstības etapa, jeb citiem vārdiem no regulas un noteikumiem saskaņā ar kuriem strādās šis parlamentārās, šī parlamentārās uh, kontrolas organizācija. Tāpēc vēlos pateikties visiem par sadarbību un kopā ar jums sadarbības garā uh, rēķinieties ar mani uz elastību un uz vislabāko uh, sadarbību. Paldies, ļoti neliels komentārs no Anītas Šafers. Paldies priekšsēdētāji, paldies par uh, dažādajiem uh, konstruktīvajiem e, ierosinājumam attiecībā uz šo kontrolas institūcijas visu atzīmēju, un mēs arī no Vācijas vērsīsimies pie trijotnes ar saviem argumentiem. Tā tad izskanēja ierosinājumi nodrošināt efektīvu darbību un reāli demokrātisko kontroli, un es domāju, ka efektivitāti var sasniegt ne tikai uh, Uh, balstoties uz skaitlisko sastāvu, bet arī pieņemot gudrus uh, darbības noteikumus uh, šai kontrolas institūcijai. Ekspertu mm, zināšanas mēs varam gūt ne tikai uzklausot uh, ekspertu, ekspertus, kas ir parlamenta deputāti, bet mums ir arī jāveido šīs zināšanas darba gaitā. Tālāk referents par Eiropola regulu runāja par to, ka tad, ja tiks izveidot šī kopīgā kontrolas institūcija, tad tiks nodrošināta demokrātiska kontrola par Eiropola Eiropol darbību. Un mēs tātad uh, paredzam, ka būs uh, divi pārstāvji no uh, katras palātas, kas pārstāvēs demok šo mm, parlamentu palātu uh, Uh, sastāvu un uh, būtu arī nepieciešams tikties vismaz divreiz gadā. Un tagad gaidām arī no trijotnes uh, priekšlikumus. Nu, Vai jūs uh, varētu mums arī pa, uh, ieteikt, kā rīkoties tad, ja deputāts uzdod jautājumu un aiziet uh, pēc tam no sanāksmes, tā kā Lopes Agilēr kungs, kura vairs nav zālē, bet kurš uzdev arī jautājumu, vai tagad atbildēt uz šo jautājumu vai nē? Nu, patiesībā viņš būtu jāsoda, un šie, sodas, šie soda varētu būt dažāda veida. nu, kādas iespējas ir Eiropas parlamentam, vai tad eh, trūkst eh, sankciju. Tā tad atbildi būtu šāda, būtu cieši jāsadarbojas ar Eiropas parlamenta budžeta kontrols komiteju, lai kontrolētu Eiropola uh, darbību, tātad, ja um, tiek uzskatīts, ka tas uh, Eiropols nedarbojas pietiekami labi, tad šai kontrolas komiteja būtu jāsazinās ar budžeta kontrolas komiteju. Un otra, otra atbilde būtu no saukt vārdā un kaunināt plašsaziņas līdzekļos, ja Eiropols slikti darbojas. Lielas paldies, Burna kungs! kolēģi, jo īpaši gribētu pateikties valstu parlamentu deputātiem. Jūs visi darbojaties augstākajā līmenī tieslietu iešlietu jomā. Tie ir tie svarīgākie jautājumi jomas. Jūs um, ieradāties pie mums un varbūt jau būsiet pamanījuši, ka šīs starpparlamentārās sanāksmes nav gluži debates. Uh, nav tā, ka um, tiek pausti komentāri un uzreiz tiek sniegtas atbildes. Un nu, tas ir tās nedaudz īpatnējs. Uh, Mm, sadarbības veids, bet tajā pašā laikā jūs noteikti šodien esat uh, snieguši pienesumu savam uh, tātad šim priekšlikumam attiecībā uz trojkas darbu, un tas mums būtu ļoti svarīgi. Un ir būtiski, lai šis priekšlikums beig beigās būtu pareizs, labs, kā jūs zināt, tad mums tāpat kā Eiropolam ir uh, vairāki priekšlikumi, kas ir saistīti ar drošības darba kārtību, un jūs jau noteikti sapratīsiet. Gribētu tikai to norādīt. Tas, tad, kad Eiropas Savienība nodarbojas ar pretterorismu pasākumiem, datu aizsardzību, paturot prātā suverenitātes jautājumus, paturot prātā, tiem ir jāpievērš liela uzmanība. Jo īpaši tas attiec uz kontrolas pusi, un tādēļ tieši šī iemesla dēļ mums ir milzīgs prieks, ka ieradāties pie mums, uh, uz, m, mm, noturējāties līdz beigām un komentējāt arī priekšlikumu projektu. Esmu tiešām pateicīgs. Uh, Es un arī Dijas Demēra kungs esam jums ļoti pateicīgi. Liels paldies valstu deputātiem par jūsu laiku šodien. Paldies, ka ieradāties Lība komitejā un apciemojat Eiropas parlamentu. Diemžēl um, beigās esam palikuši tikai es un Dijas Demēra kungs, bet jebkurā gadījumā esam ļoti priecīgi, ka bija iespēja jūs uzņemt. Ar to arī slēdzam mūsu šodienas sanāksmi. Liels paldies visiem runātājiem, paldies visiem par ieguldījumu, paldies jums kolēģi. Ceru, ka tālākais darbs būs pienācīgs un, protams, ka priekšlikums ir gaidāms pavasarī. Un tas būs arī pateicoties jūsu ieguldījumu. Liels paldies!